we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. Then... Ladies, gentlemen, colleagues, uh, shall we get started? It's uh, 10 minutes. Dāmas un kungi, kolēģi, sāksim darbu, ir 10 pār 9. Mums ir ļoti piepildīta darba kārtība, kurai jāiziet cauri šodien. Sāksim sēdi. Esat saņēmuši darbu kārtību, un es piedāvāju divus grozījumus tajā. 18. un 24. darba kārtības punktā eh, aicinu tos pārcelt uz nākamo sanāksmi. 18. punkts ir ziņojums par Ķīnu. Un referents mm, te Desarneses kundze ir lūgusi šo pārcelšanu, tas pats attiec uz 24. punktu par eh, daudzgad finanšu schēmu. Un Kamala kungs eh, referents eh, izteica lūgumu pārcelt šo darbu kārtības punktu vēlāku izskatīšanu. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka, lai arī šie darba kārtības punkti ir izņemti no šodienas darba kārtības, tomēr be, arī bez tiem mums ir jāizskata šajā sanāksmē 24 jautājumi, tā skaitā eh, viedokļa apmaiņa ar Paskalu Admī. Būs arī noklausīšanās ar eh, komisāru Debuksta eh, piedalīšanos un seminārs par akta, kā arī koordinātoru sanāksmi ir šodien plānota. Tāpēc mums ir ļoti precīzi jāievēro atvēlētais laiks. Mūsu iepriekšējās sanāksmes protokols, ehm, tātad iepriekšējā sanāksme notika 25. un 26. janvārī, vai kādam būtu komentāri par, par protokolu? Ehm, mūsu šodienas sanāksmi ehm, raida tiešsaistē protams, neņemot eh, vērā eh, to daļu, kas ir aizslēgtām durvīm, kur tieks koordinatori. Un, um, ja jūs interesē kāds no šiem jautājumiem, tad varat sekret... griezties pie sekretariāta. Eh, pārējiem tagad pie mm, pašas darba kārtības. Uh, Man ir norādījuši, ka ir jauns deputāts eh, Badies kundze mūsu grupā. Laipni lūgti jums! Jūs esat eh, ieradušies vienā no parlamenta mm, aizņemtākajām eh, komitejām, un ceru, ka jums tajā veiksies. Pirmais darbkārtības punkts ir pašreizējais stāvoklis notiekošajās 13. sarunās. Viens no svarīgākiem aspektiem ir par regulējumu, par ārvalstu ieguldījumu nolīgumiem. Par šo tēmu es esmu referents. Vakardien notika piektā trīspusējās sarunas uh, padomas ēkā. Un man ir labas ziņas. Lai arī vēl būsim piesardzīgi tās uzklausot. Tas bija pirmais trialogs Dānijas prezidentūras laikā, un tā bija pirmā reize, kad padome izrādīja, zinām, elastību un gribu virzīties uz priekšu, cenšoties panākt kompromisu ar parlamentu esam iesnieguši priekšlikumu pirms dažām nedēļām, un padomes atbildi pirmo reizi nebija negatīva. Esam vienojušies lūgt komisijai uzsākt um, uh, kontaktus ar uh, ar Baltkrievijas eh, padomi, un tad censties nonākt pie pieņemamā kompromisa priekšlikuma. Bet pagaidām vēl nav nosprausts gala datums jaunajai e, trīspusējo sarunu sanāksmē. Un tā kā esmu pārliecināts, bet joprojām arī piesardzīgs, un ceru, ka sāksies pozitīva e, attīstība šajā dosjē. Piektais darba kārtības punkts - uzraudzības grupas darbība. Kopš pagājušās sēdes vairākas uzraudzības grupas tika izveidotas. Tā skaitā Merkosur, par ko Džanlukas eh, uh, uzte ir uh, referents bet uh, viņš tiemžēl nav mūsu vidū šobrīd. Tad uh, uzraudzības grupa par Centrālu Ameriku, kā saprot, arī šeit referents nav ieradies, bet man ir norādījuši, ka Korejas kundze varētu aizstāt uh, īsto referentu. Lūdzu, Korejas kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Es izteikšos Pablo Salības kunga vārdā. Viņš lūdza mani jūs īsi informēt par to, kas notika vakardien uzraudzības grupā. 28. februārī notika otrā novērētāju grupa par uh, attiecībām ar Centrālā Ameriku. Šeit bija pārstāt pārstāvēti seši pārstāvi no Hondurasas, Gvatemalas, Panamas un citām valstīm. No mūsu puses piedalījās Calbas kungs, referentu un ēnu referenti, kā arī dažādo politisko grupu pārstāvji. Sākumā Calbas kungs norādīja, kādas īpašā politiskā un ekonomiskā loma ir šai sadarbībai un cik svarīgi, svarīgs ir šis pirmais partnerattiecību nolīgums ar Centrālo Ameriku. Viņš īpaši norādīja arī uz tā nozīmi saistībā ar integrāciju un abu pušu pielāgošanos. Šo nostāju atbalstīja vēstnieki, īpaši Kostarikas vēstnieks, kurš pinēja, ka šis nolīgums ir uh, liels solis uz priekšu, kas nodrošina daudz, labāku plā, daudz labākas plānošanas iespējas un drošību nākotnē. Abas iesaistītās puses ļoti interesēti izteicās par laika grafiku šim nolīgumam un cer, ka tas ļoti drīz stāsies spēkā. Paredzēts parakstīt to maijā, lai parlaments to varētu ratificēt. vēstnieki saistībā ar savām iekšējām procedūrām neredz nekādas grūtības saistībā ar ratificēšanu. Taču šāda ratifikācija būtu nepieciešama ceturtajā nodaļai, kur runa ir par dažādiem reģionālajām sadarbībām. Tas pats attiecas arī uz uh, investīcijām un uh, noteikumu uzlabošanu šajā jomā. Ap reģionu arī uzsver lielo nozīmi, kādu panākumu varētu tikt panākt šajā jomā. Šis ir pirmais uh, šāds nolīgums, kas būs kā paraugs citiem. Paldies! Izmantošu šo iespēju un um, pieminēšu uzraudzības grupas, kas jau tika nodibināts iepriekš, bet attiecībā uz kurām ir novērojama zinām attīstība. Eh, ASV uzraudzības grupā, kur es esmu pastāvīgais eh, referents, ir paredzēta sanāksme ar ārējo eh, attiecību komiteju ASV Tirzniecības palātā Eiropas Savienībā, un es, tāpat kā citu uzraudzības grupas dalībnieki, zinām jau, eh, kādus viedokļus iepriekš pauda Amerikas uzņēmēju pārstāvi Eiropā. Ekvadora un Bolīvija arī te eh, tiek eh, notika sēde. Almans Šolts, kas ir pastāvīgais referents, šobrīd nav klāt. Un man norādīja, ka Matins Kazaks gribētu kaut ko teikt par uh, viņa uzraudzības grupu. Lūdzu, Mārtiņ, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Noturējām mūsu pirmo uh, uzraudzības grupas sanāksmi. Uh, Eiropas Savienība. Japāna šomēnes mēs apspriedām organizatoriskas dabas eh, jautājumus. Nolēmām tikties četreiz gadā, iesaistīt dažādas eh, interesētās puses, eh, no, gan no Japānas vēstniecības, gan no pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, kas ir interesēti. Komisijas kolēģi sniedza plašu aprakstu par virzību uz priekšu tiecībā uz scoping par ko eh, parlamentam ir jāizstrādā rezolūcija pirms Eiropas Savienības Japānas samita, kas notiks 2012. gada pirmajā pusē. Šī rezolūcija eh, paudīs eh, parlamenta viedokli par to, vai sarunas vajadzētu uzsākt pār Eiropas Savienības Japānas brīvās tirzniecības nolīgumu. Gribam nospraust ambīciju līmeni abās pārnās un ceram tās slēgt līdz marta beigām. Jo, eh, kā zināmā mērā tā būs atbilde uz eh, Eiropas Savienības Dienvidkorejas tiešniecības nolīgumu. Bet ir eh, dažas atšķirības Eiropas un Japānas nostājā, jo šis pirmais dokuments tika izstrādāts 11. gada decembrī jautājumi par valsts iepirkumiem, par ilgspējīgu attīstību un citu joprojām ir pretrunīgi. Eh, mēs ceram, ka darba grupai izdosies eh, iz, nonākt pie veiksmīgiem risinājumiem. Mēs gribam vienot ar un arī eh, daudzpusējais valsts iepirkuma līgums, kas tiks slēgts vasarā, palīdzēs atrisināt problēmu ar Japānas nosnēm. Mēs turpinām uzraudzības grupas sanāksmes. Un cerams, ka izdosies arī panākt virzības priekš šajā skopinga dokumentā. Kā saprotu, jūs cer, sagaidat veiksmīgu rezultātu. Nu, mēs komisijai lūdzām teikt, kāds ir viņa viedoklis par šo scoping assessment. Un viņi norādīja, ka ir piesardzīgi optimistiski. Nu jā, ļoti diplomātisks veids, kā pasniegt viņu nostāju. Paldies! Pāriem pie sastāvdarba kārtības punkta. Tirzniecības aspekti austrumu partnerībā. Tas ir eh, bezinstīvs ziņojums, eh, ko izstrādājas mūsu komiteja. Un eh, referents ir izstrādājis ziņojumu projektu, tātad Miloslavs Ransdorfs ir atbildīgais referents. Kā zinat, Eiropas Savienība šobrīd um, ar vairumu austrumu partneru aps, apsver šādus nolīgumus, kas eh, satur arī no, nopietnas eh, iezīmes attiecībos tirsniecību. Un mērķis ir nodibināt uh, plašas tirsniecības uh, jomas ar šīm valstīm. Ziņojuma projekts ir jums pieejams, tad došu vārdu kolēģim Miloslavam Ransdorfam Lūdzu. Thank you, Chairman all, Paldies! Vispirms es gribētu atvainoties par to, ka ziņojums ir garāks nekā parasti, bet šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mūsu tirdzniecības attīstība veidošanā ar austrumu eh, valstīm. Varbūt dažiem no jums nav zināms, kā austrumu partnerattiecības ir ar sešām valstīm - Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu. Tās ir ļoti dažādas valstis un arī ekonomiskā situācija ir ļoti atšķirīga. Eiropas eh, Savienība eh, vienojās eh, par līgumiem. Sarunu process ar visām valstīm notiek izņemot Baltkrieviju. Līgumi veidos, tie būs ļoti svarīgi tirdzniecības līgumi un to galvenais mērķis ir veidot brīvās tirdzniecības zonu, kas e, ne tikai pakāpeniski atcels tarifus, bet e, arī e, likumdošana pakāpeniski tuvināsies Eiropas akī un arī tiks atceltas netarīfu barjeras. Tagad es apskatīšu atsevišķas valstis eh, austrumu partneru attiecībās. Ukraina. Sarunas eh, ir eh, pabeigtas pagājušā gada beigās. Tad DCFTA brīvās tirdzniecības līgums. Tomēr Eiropas Savienība nav apmierināta ar iekšējās uh, politikas attīstības tendencēm Ukrainā, tā tad uh, asociācijas nolīgums vēl nav parakstīts. Uh, tomēr es domāju, ka process nedrīkst tāpēc apstāties, un es arī iesaku turpināt darbu, veicināt tirdzniecību tirniecības veicināšana veicinās Ukrainas labklājību un tādā veidā arī sekmēs politikas attīstību. Ukrainā ir milzīgs ekonomikas potenciāls. Piemēram, pēdējā vizītē Ukrainā es apskatīju lielu uzņēmumu, Ņepropetrovskā pagātnē tur bija 60 tūkstoši strādājošie, tagad tikai 2 tūkstoši. Tas ir ļoti moderns uzņēmums, bet tagad tur ir ļoti mazi ražošanas apjomi. Gruzija un Moldova ir formāli iekļautas e, šajās e, sarunās padziļ, par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības e, zonu, un ir svarīgi, lai šīs valstis turpinātu ekonomiskās un sociālās reformas un varētu pabeigt eh, sarunas bez lielas kavēšanās. Moldovā ir galvenokārt eh, politiskas grūtības, ir jautājums par teritorijas integritāti un ir grūtības ar Krievijas federācijas 14. armiju, kas joprojām tur atrodas. Bet teritoriālās integritātes problēma joprojām saglabājas. Līdzīgi arī ir ar Gruziju, jo centrālā valdība nekontrolē visu valsti, bet Gruzija ir panākusi būtiskus uzlabojumus ekonomikā, piemēram, enerģijas sektorā pateicoties eh, kredītiem, ir eh, sākta mazo hidroelektrostaciju celtniecība un tagad Grūzija eh, eksportē elektroenerģiju uz kaimiņu valstīm. Par Armēniju padome paziņoja, ka sarunas par līgumu uh, ir eh, sāktas, un šis paziņojums eh, tika eh, izteikts jau tad, kad mans ziņojums bija nosūtīts tulkošanai. Tāpēc arī būs vajadzīgas korekcijas ziņojumā jaunā situācijas izmaiņu dēļ, un es ceru, ka kolēģi no komitejas man palīdzēs. Eh, izdarīt eh, attiecīgos grozījumus. Es eh, esmu gatavs diskusijai un es ceru uz kolēģu palīdzību. Es gribētu minēt, ka decembra, pagājušā gada decembrī komisija mūs informēja, ka sarunas ar Armēniju par brīvās tirdzniecības līgumu nevar sākties tuvākajā laikā bet eh, divus mēnešus eh, vēlāk sarunas eh, tika sāktas un Inta komiteja nesaņēma nekādu informāciju iepriekš. Es ceru, ka nākotnē būs labāka informācijas apmaiņa un komisija saulaicīgi informēs Eiropas parlamentu par tālākajiem plāniem. Un tādā veidā mēs varēsim iekļaut šos svarīgos notikumus eh, mūsu eh, darba kārtībā. Eh, par Azerbaidžānu tā ir atšķirīgā situācijā, jo Azerbaidžāna šoreiz veido 70% apmēram no Kaukāza valstu iekšzemes koprodukta. Tā ir ekonomiski ļoti attīstīta valsts un pieredzējusi ekonomikas attīstību pateicoties naftas sektoram. Uh, pēc līguma starp Azerbaidžānu un lielajām naftas kompānijām eh, Azerbaidžāna ir eh, sākusi naftas eh, eksportu. Ziņojumā ir ieteikts dažādot ekonomiku un arī pievienoties pasaules tirdzniecības organizācijai. Tas ir uh, priekšnoteikums, lai sāktu eh, sārunas par brīvās tīrniecības līgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Ir iespējas ekonomikas dažādošanai, un Azerbaidžāņi eh, saprot, ka tas ir svarīgs uzdevums. Vislielākās eh, problēmas ir ar Baltkrieviju, tas ir arī minēts ziņojumā. Jūs zināt, ka ir grūtības politiskajās attiecībās starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju. Eiropas Savienība eh, kritizē politisko un ekonomisko eh, situāciju eh, Baltkrievijā. Es domāju, ka Baltkrievijas salīdzinošā izolācija – nav produktīva un neveicina attīstību nākotnē, jo daži ekonomiskie e, spēlētāji, piemēram, Ķīna un Arāba valstis, arī būtu gatavs e, iekļūt, e, sākt darboties Baltkrievijas teritorijā un, ja Eiropas Savienība novēro situāciju Eh, Baltkrievijā objektīvi, tad mēs varētu teikt, ka Baltkrievija ir stabils partneris gan ekonomiski, gan sociāli. Situācija ir labāka nekā Ukrainā ekonomiskā ziņā, un joprojām pastāv uzņēmumi, kas ražo produkciju un eksportē. Un arī Baltkrievija ekonomiskā ziņā ir stabils partneris. Tātad mēs iesakām aktīvāk piedalīties sadarbībā ar Baltkrieviju un nevajadzētu uh, izolēt Baltkrieviju, jo ekonomiskā sadarbība var arī veicināt tradicionālās rietuma Eiropas vērtības, tirgus ekonomiku un uh, arī vidusšķīras veidošanos Baltkrievijā, kas varētu būt uh, stabilizējušais uh, faktors veidojot pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā. Uh, Tātad mēs varam vairāk veicināt uh, sociālās un politiskās izmaiņas uh, šādā veidā. Uh, Dargie kolēģi, pēc pagājušā gada Arābu pavasara austrumu partnera attiecības valstis uz laiku palika it kā otrajā plānā, un saziņas līdzekļi un politiķi eh, tagad izrāda lielāku interesi par arābu valstīm un eh, salīdzinoši mazāku interesi par austrumu partneru attiecības valstīm. Pēc manām domām tā ir kļūda, jo Eiropas eh, Savienības austrumu kaimiņu labklājība ir svarīga Eiropas Savienībai Mums ir laba pieredze no pagātnes, eh, ka eh, neņemt vērā austrumu eh, Eiropas daļu ir neproduktīvi. Mums ir jāuzlabo attiecības ar austrumu partnerības valstīm un ir svarīgi, lai mēs veidotu vajadzīgās politiskās aktivitātes šajā reģionā. Ziņojuma projektā es mēģināju apskatīt visus svarīgākos jautājumus, kas ir saistīti ar tirdzniecību, un es ceru, ka šis ziņojums ir labs pamats diskusijai, un es gaidīšu jūsu komentārus. Uh, thank. Paldies! Faktiski jūs ziņojuma projekts ir vēl garāks, kā parasti, bet es saprotu, ka tas tāpēc, ka tas ir svarīgs. Um, un uh, no, tēmas nozīmīgums uh, pamatošo garumu. Tāpat es arī gribu jums paziņot, ka saņēmis uh, vēstuli no e, Ur Ukrainas e, parlamenta pārstāvja par šo tēmu. Priekšsēdētāji, atvainojiet, ka es e, palaidu garām šo informāciju, ka to nepieminēju. Tas ir Oleha Ljaško, Ukrainas parlamenta deputāts Eh, kurš eh, mums norādīja, ka ir apmierināts ar šo ziņojumu. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Papazilekis nav mūsu vidū. Džordžs Kutas no sociālistiem un demokrātiem eh, ir gan. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu sveikt referentu par paveikto darbu. Ziņojums ir diezgan garš, bet tas ir ļoti līdzsvarots un veiksmīgi sarakstīts. Kā referents jau norādīja, notikumi Ziemeļāfrikā ir nedaudz likuši mainīt perspektīvu, un tagad ir jāvērš uzmanība arī uz mūsu dienvidu eh, kaimiņiem. Tomēr uzskatu, ka mums ir jāpastiprina sadarbība tieši ar austrumu partneriem, jo Mēs nedrīkstam uh, uh, ignorēt šo mūsu kaimiņu attiecību politikas sadaļu. Tāpat vienam no mūsu mērķiem būtu jābūt nabadzības izskaušanai, jo tikai tā mēs spēsim garantēt austrumu partnerības valstīs uh, veiksmīgu attīstību. Mums ir jācenš uzlabot dzīves standārti, stiprinot pilsonisko sabiedrību, garantējot mēdīju brīvību un stiprinot demokrātiskās institūcijas. Austrum partnerības eh, komerciālajie aspekti. Attiecībā uz tiem es pilnībā piekrītu referentu teiktiem. Arī es uzskatu, ka pilsoniskā sabiedrība var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu runājot par ilgtermiņa ieguvumiem. Tāpat neaizmirsīsim par to, cik svarīgu lomu Eiropas Savienības tirgus var spēlēt attiecībā uz austrumu partneriem. Un tā kā te tika piesaukta Moldova, es gribētu norādīt, ka 47% Moldovas eksportu nonāk tieši Eiropas Savienībā. Tā kā arī mūsu ietekme Moldovā, protams, ir nozīmīga. Vēl viens aspekts, ko es gribētu piesaukt un ko es norādīšu arī grozījumos, ir nepieciešamība iekļaut nodaļu par ilgspējīgu attīstību privās tirzniecības nolīgumos ar austrumu partnerības valstīm. No manas puses pagaidām tas būtu viss. Es tiešām uzskatu, ka mēs ļoti labi sadarbojāmies ar referentu un ka ilgtermiņā nonāksim pie veiksmīga ziņojuma. Paldies! Vai vēl kāds ēnu referents gribētu izteikties? Ja ne, tad uh, eh, Gifted no zaļajiem. Giftele, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Man brīdi likās, ka esmu kļuvis neredzams. Priekšsēdētājs. Es tagad uzrunāju ēnu referentus. Uzskatu, ka Eh, Ramsdorf kungs ir paveicis ļoti labu darbu, it īpaši izstrādājot ziņojumu eh, projektu tā nodaļas par valstīm, kas ir veiksmīgs papildinājums. Eh, ir, protams, jāatzīst, ka Baltkrievijas nodaļa joprojām sagādā lielākos izaicinājumus starp šī reģiona valstīm. lai arī um, Ziņojuma projektā tiek pilnībā atbalstīts DCFTA uh, pārunas piecās no sešām valstīm. Mūsuprāt, tas tomēr nedefinē galveno DCFTA mērķi. Te ir runa par lielāku ekonomisku integrāciju un regulatoru konverģenci, bet ziņojuma projektā netiek piedāvāti konkrēti pasākumi vai veidi, kā um, izmērīt attīstību šai jomā. Kā mēs izvērtēsim progresu, um, virzību uz priekšu un kā mēs um, spēsim lemt, vai paveiktais ir bijis um, labi vai nē. Eh, ziņojums lielā mērā iedvesmojās no komisijas kopīgā paziņojuma un ārlietu un eh, drošības dienas eh, pārstāv viedokļi. Es to palasīju un konstatēju, ka pirmais mērķis šajā jomā ir plaša demokrātija. Te ir norādīts, ka funkcionējoša eh, demokrātija, cilvēktiesību ievērošana un tiesiskums ir Eiropas Savienības eh, partnerības ar kaimiņiem pamat akmeņi. Tātad tā ir pirmā ambīcija. Otrais mērķis ir nodibināt ciešākas saiknes ar pilsonisko sabiedrību, kas palīdzētu pirmā mērķa sasniegšanai Tomēr es neredzu gana lielu pamatu mūsu ziņojuma projektā, kas ir acu priekšā, eh, to gana labi atrunātu. Eh, ziņojums nedod mums nepieciešamos instrumentus, kas mums nepieciešami, lai spētu izvērtēt attīstību šais jomās. Tāpat es gribu norādīt, ka eh, vairākās austrumu valstīs ir ekonomiskas struktūras, kas ir eh, jāpārveido pilnībā, jāuzceļ no jauna, lai tās spētu tuvināties Eiropas Savienības tirgus prasībām. Un priekš tā ir eh, nepieciešama šo valstu integrācija, kas ir ambiciozs mērķis. Un priekš tā ir nepieciešami atbilstoši resursi, lai palīdzētu šo valstu attīstībai. Ja tā tiktu piešķirt, protams, tas būtu atbalstāmi. Es eh, ceru, ka palīdzēšu attīstīt ziņojumu, padarīt to labāk, un pagaidām no manas puses viss. Paldies! Jūs uzklausot atcerējos, ka, protams, te galvenokārt ir uzsvērti tirzniecības, nevis ārlietu politikas aspekti sadarbībā ar austrumu partneriem. Bet tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi Idzikovskas kundzi. Lūdzu! Labrīt! Paldies, priekšsēdētāji! Komisija atbalsta ziņojumu uh, un aplūkotos tirsniecības aspektu sausnu partnerībā. Uzskatām, ka ziņojums ir gan uh, ietvarošs, kas iezīmē galvenos izaicinājumus uh, austrumu partnerības valstīs tirsniecības jomā. Tirsniecība ir ļoti svarīgs austrumu partnerības elements. Un uh, Tā spēlē nopietnu lomu, cenšoties sasniegt austrumu partnerības galvenos mērķus - politiskā asociācija un ekonomiskā integrācija. Caur šiem tirsniecības nolīkumiem eh, sniegsim austrumu partneriem plašu un eh, neizkropļot piekļuvu Eiropas Savienības tirgumu. Tas palīdzēs viņiem stiprināt eksportu, piesaistīt investīcijas un veicināt ilgspējīgu izaugsmi. Apmaiņā mēs e, lūdzam viņiem veikt reformas, kas ir absolūti nepieciešamas, lai šīs valsts pilnībā spētu uh, izmantot viņiem piedāvātās priekšrocības. Komisija ir uh, apņēmusies uh, cieši iesaistīties austrumu partnerības darba kārtībā, cenšamies to virzīties, virzīt uz priekšu un 2011. gadā, pagājušajā gadā jau tika panākta veiksmīga attīstības priekš. DCFTA nolīgums ar Ukrainu ir pabeigts. Šobrīd strādājam pie eh, teksta galējās eh, redakcijas izstrādes, bet saikne starp eh, asociācijas nolīgumu un DCFTA ir nenoliedzams. Uh, Tāpēc ir jāizpilda politiski priekšnosacījumi, lai ļautu kom Ukrainai gūt eh, labumu no DCFTA pilnībā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai šai jautājumā jābūt eh, saskaņotai un jāņem vērā Eiropas Savienības vērtības, un, un tās jācenšas arī tirzniecības politikā ar kaimiņiem īstenot. Attiecībā uz Gruziju un Moldovu jāsaka, šīs valsts ir panākušas nopietnu attīstību uz priekšu, cenšoties īstenot galvenos ieteikumus no Eiropas Savienības puses DCFTA sākšanai. Uh, Un ir eh, dalībvalsts arī devušas eh, zaļo gaismu, balstoties uz komisijas ziņojumu. Eh, un šīs DCFTA pārunas tiks sāktas. 12. gadā esam plānojuši intensīvu pārunu darba kārtību, četras reizes tiksimies, un komisārs Dekuhts šobrīd ir vizītēs Gruzijā un Moldovā, lai politiski sākt šīs pārunas. Pirmās saruna kārtas uh, ir paredzamas marta beigās. Par Armēniju. Šī valsts ir zināmā mērā aiz uh, Gruzijas un Moldovas attīstības ziņā. Ar šo valsti mēs cieši sa sadarbojāmies līdz 11. gada beigām, Valdība pieņēma ļoti ambiciozu darba kārtību, lai līdz 11. gada beigām jau būtu gatavībā. Un jāsaka, tiešām izdevās Armēnijas valdībai panākt arī plānotu attīstību. 17. februārī, balstoties uz komisijas ziņojumu, kas tiks izplatīts komitejā, tika atbalstīts uh, tas sarunu uzsākšana ar Armēniju. Tagad notiek tehniskā sagatavošanās, lai izstrādātu pārrunu eh, darba kārtības eh, grafiku, un cerams, ka tas, eh, šis darbs sāksies pēc iespējas drīzāk. Par pārējām valstīm runājot, ka PTO iesaistīšanās eh, un eh, Eiropas Savienības eh, vērtību ievērošana ir galvenie aspekti, kas jāievēro Baltkrievijā un Azerbaidžānā. Azerbaidžāna nav PTO locekle, bet mēs turpināsim stiprināt attiecības ar šo valsti asociācijas nolīguma kontekstā. Runājot par Baltkrieviju, šie nosacījumi attiec arī uz to. Tā ir jākļūst par PTO locekli, un nākotnē eh, nolīgumiem vajadzētu būt daļai no eh, asociācijas nolīguma. Kā zināt, asociācijas nolīgumu izveido balstoties uz kopīgām vērtībām, bet jāsaka, ar Baltkrieviju mēs šobrīd tādas nedalām. Visām šīm valstīm, un es jau pēc divām minūtēm apsolu beigt savu uzrunu, ka mēs visās valstīs novērojam, kāda notiek attīstība, Un eh, turpināsim to darīt eh, viscauri sarunu procesā, un jūs komiteju arī informēsim par sasniegtu attīstību. Paldies! Tad atkal dot vārdu referentam īsiem noslēguma vārdiem, eh, jo pirms Paskals Lamī ierodas mums vēl daudz kas jāizskata. Paldies, priekšsēdētāji, saka referents. Paldies par komentāriem no manu cienīto kolēģu, kā arī komisijas pārstāju puses. Pirmkārt, doma par pilsonisko sabiedrību, ko pieminēja gan eh, kolēģis Kutašins, gan eh, Teilor kungs. Es uzskatu, ka tiešām tas ir svarīgākais stratēģijas elements - stiprināt pilsonisko sabiedrību. Eh, sadarbībā ar Austrum Eiropas valstīm stiprināt eh, to saikni ar Eiropas Savienību. Es uzskatu, ka Ats ir metodas, kuras ļoti, ar kurām ļoti vienkāršā un lētā veidā varētu stiprināt pilsonisko sabiedrību. Ir jāpanāk labāka eh, administrācijas eh, darbība. Ehm, standarti var tiekt viegli ieviest šajās uh, Mm, sabiedrībās, atsevišķās kaimiņu valstīs tas varētu būt sarežģīti, bet uzskatu, ka Eiropas Savienība to varētu atbalstīt finansiāli. Administratīvās struktūras var uzlabot vienkārši, un tas nebūtu nav dārgi. Ir arī dažas metodas, kā var stiprināt uzņēmēju darbību. Kā tajā ieviest progresīvākus veidus, uh, kā veikt grāmatvedību. Atsevišķās austrumu partnerības valstīs grāmatvedības prakse ir ārkārtīgi vecmodīga, un ceram, ka mūsu eksperti varētu palīdzēt to uzlabot. Un ir eh, vēl daudz, kas minēms par šo tēmu, bet es ceru, ka pamata uh, instruments, kā stiprināt pilsonisko sabiedrību šais valstīs, ir tirsniecības attiecības, tirsniecība ar šīm valstīm. Esam apsprieduši arī jautājumu par cilvēktiesībām. Jāsaka, šī lieta, eh, lietas risināšana aizņem daudz laika. Un, eh, lai to sasniegtu, ir vispirms jāpanāk tiesiskums. Tiesiskums ir priešnosacījums veiksmīgas pilsoniskās sabiedrības darbībai. Priekšsēdātājs lūdz referentu noslēgt savu uzstāšanos referents. Paldies visiem par uzmanību! Ceru, ka jūs palīdzēsiet ziņojumu vēl uzlabot ar grozījumu palīdzību, jo Armēnijas gadījumā šobrīd, piemēram, pēc tam, kad ziņojums tiek tulkots, notiek uh, interesanta attīstība. Grozījumi jāiesniedz līdz 23. martam pusdienlaikā. Paldies! Pāriem pie septītā darba kārtības punkta - resursu ziņā efektīvā Eiropa. Atzinumu sagatavojusi NV. Ir mūsu Eh, Salvatore Jakolino referenta mm, atzinums, un tad eh, dod vārdu jums. Grazie, prezidente. Liels paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Mēs jau esam nodarbojušies ar šo jautājumu, Tātad mums ir jāizstrādā atzinam projekts par šo jautājumu. Šī tēma ir ļoti svarīga. Tas attiecas uz resursu ziņā ļoti efektīva Eiropa, tas ir nepieciešams ekonomikas izaugsmai, intele, inteliģentai izaugsmai, izmantojot zaļās tehnoloģijas. Tam jāveicina konkurētspēja ne tikai MVU, bet arī kopumā visā tirzniecības sfērā. Šeit būtiski ir jāņem vērā noslēdzot tirzniecības līgumus, ka tiek nodrošināta brīva preču un pakalpojumu kustība, ka vides jautājumi tiek ņemti vērā, noslēdzot starptautisko sadarbību un runājot par Dohas raundu ir būtiski mazināt dažādus muitas ierobežojumus un arī ierobežojumus, kas nav saistīti ar muitas nodevām. Runājot par ilgtspējību, tas arī ir veids, kā mēs varam strādāt un kā mēs varam uzlabot vides un tirzniecības politiku. Runa ir arī par uh, izmaksu samazināšanu, labākiem ražošanas instrumentiem, augstas darba kvalitātes uh, noturēšanu gan pakalpojumu, gan preču jomā. Tāpat runājam arī par uh, pašreizējiem izaicinājumiem un prasībām, kas nepieciešams, lai tos pārvarētu. Uh, būtiski ir ņemt vērā arī vīdes aspektus, nosakot dažādus ar muitu saistītos jautājumus, un, manuprāt, tas radīs arī papildu vērtības, piemēram, noslēdzot nolīgumus ar jaunatīstības valstīm un raugoties arī uz stratēģiju 2020. Es labprāt uzklausīšu dažādus jūsu priekšlikumus par šī dokumentu uzlabošanu Un, ja mani kolēģi to vēlas, bet no manas puses tas arī būtu viss, un priecājos uz kolēģu viedokli un arī dzirdēt komisijas viedokli. Paldies! Cutaș, SND. Uh, mulțumesc, uh, mulțumesc, As brief as possible, if you can... Yes, very short. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties kolēģim par uh, labo priekšlikumu, un es arī domāju, ka veicināt eh, vidē draudzīgu preču un pakalpojumu tirdzniecību, mēs arī veicināsim ekonomikas attīstību. Eh, taisnīga eh, tirdzniecības politika ir pamatā, tāpēc mēs arī apsveicam jūsu priekšlikumu uh, un vēlētos to iekļaut eh, līgumos. Eiropas tirdzniecībai, Eiropas Savienībai ir jāveido pasaules sistēma, lai ievērotu vides eh, standartus un veicinātu šo standartu ievērošanu Pasaules tirdzniecības organizācijā. Pašlaik eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas apņemšanās uh, nesaskan ar to, kas ir eh, iekļauts Kyoto protokolā. Un es ceru uz ražīgu sadarbību tālāk. Paldies! Paldies eh, Katrin Biernam! Paldies! Es arī mēģināšu runāt īsi. Es gribētu apsveikt eh, šo atzinumu. Un pirmajā punktā jūs teicāt, ka ir iespējams nodrošināt ilgtspēju. Varbūt eh, mums būtu jāpastiprina šis apgalvojums, ka ir jābūt ilgtspējīgai attīstībai. Un varbūt mums vajadzētu šeit apskatīt arī pārtikas drošību, jo šeit ir runa arī e, par pārtikas drošību nākotnē. Vakar tika sākts interesants projekts šajā ziņā, un tas arī varētu e, laika gaitā attīstīties par to, ka tirdzniecībai jābūt ilgtspējīgai un e, godīgai. Mēs arī gaidām, ka tādā veidā darbosies Eiropas uzņēmumi, un mums e, nevajadzētu arī e, ignorēt jaunatīstības valstis. Es arī gaidītu e, šeit atsaucas uz zaļajām tehnoloģijām Un mēs eh, gaidām, ka arī eh, brīvā tirdzniecība tiks eh, veicināta, ka nebūs ar tarifiem netais, nesaistītu barjeru. Un mēs redzam, ka šīs barjeras veidojas īpaši jaunajās tirdzniecības nozarēs. Un mums ir arī jāņem vērā situācijas izmaiņas eh, sarunās eh, par nākamajiem tirdzniecības līgumiem. Paldies! Eh, paldies, Helmut Šaus, goja. Paldies! Es arī mēģināšu runāt ļoti īsi, jo es. Uh, gribētu turpināt, ko iepriekšējā runātāja teica, ka godīgai tirdzniecībai ir jābūt ilgspējīgai, un e, šādā ziņā es gribētu apsveikt ziņojumu. Es domāju, ka tas ir solis pareizajā virzienā, bet, protams, e, bieži ir tā, ka visas grūtības ir detaļās. Piemēram, ja mēs runājam par videi draudzīgām precēm un pakalpojumiem, tad ir arī jāredz uh, uzņēmumu situācija, kur tiek ražot šīs preces un pakalpojumi. Uh, piemēram, Vācijā ir konkurence pasaules tirgu, kas ietekmē uh, mūsu uzņēmums, un būtu jāredz, kā varētu veicināt vidē draudzīgo preču tirdzniecību. Mums arī būtu e, jāceras, kā pagājušā nedēļā Nairobi notika ministru sanāksme. Gatavojoties starptautiskajām vīdes sarunām, un mums būtu uh, jādomā tikai par nākotni, ne tikai par to, kas ir noslēgts, bet arī par nākotni. Piektajā punktā mums vajadzētu norādīt, ka kontrolas informācijai ir jābūt daļai no jebkura eh, līguma par vīdes jautājumiem un arī visi vides eh, un sociālajie jautājumi ir savstarpēji saistīti, jo ja patērētāji un eh, ražotāji dzīvo katrs eh, savā realitātē, tad mums būs grūti nodrošināt ilgtspēju. Tātad arī ir jānorāda šeit uzņēmumu uh, sociālā atbildība un beidzot es eh, ceru uz tālāku sadarbību ar eh, ziņotāju. Eh, paldies! Es domāju, ka es būšu priecīgs runāt par šo jautājumu. ziņojuma projekts ir gandrīz pilnīgi veltīts eh, pasaules tirgus atvēršanai, videi draudzīgām precēm un pakalpojumiem, un es eh, arī redzu, ka ziņotājs saprot eh, situāciju. Viņš runā par Eiropas Savienības eksporta atvēršanu, bet Eh, imports eh, ir nepietiekami apskatīts, jo Eiropas Savienība ir atkarīga no resursiem un mums kā zaļajiem eh, resursu neatkarība ir ļoti svarīga. Iepriekšējie runātāji minēja, kāda nozīme ir ilgtspējai, un tas nozīmē, ka ir eh, jāveida tāda, ekono, jāveido tāda ekonomika, kas nepatērē arvien vairāk resursu. Ir vajadzīga atkritumu pārstrāde, eh, jāuzlabo enerģijas efektivitāte un eh, jāpagarina produktu lietošanas laiks. Un es gribētu arī piedāvāt ziņotājiem dažas idejas šajā sakarā arī attiecībā uz mūsu tirdzniecības līgumiem un resursu suverenitāti. Un mēs atbalstām ilgspējīgas e, tirdzniecības veicināšanu ar trešajām valstīm un arī to, ka komisija tiek e, lūgta sekot, lai tik Eiropas uzņēmumi uh, ievērotu sociālos un vīdes standartus. Uh, Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Jūs nevarat runāt par ilgspējīgu tirdzniecību, neuzņemoties atbildību. Paldies! Paldies! Marievat, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos tikai pajautāt, šeit ir ārkārtīgi karsta temperatūra. Mēs taču gribam dzīvot ilgspējīgi. Iespējams, ka mēs varētu mazliet samazināt apkurs karstumu šajā zālē. Jā, tiešām ir ārkārtīgi karsti. Tādēļ es palūkšu attiecīgos dienestus pievērsties šim jautājumam. Ļoti īsi no komisijas Bosman kungs, lūdzu jums vārds. Thank you, Mr. Chair. Paldies, un paldies arī ziņotājiem. Mēs apsveicam ziņojuma projektu, un es domāju, ka šī bija e, pozitīva diskusija, kā jau tika minēts, e, iedzīvotāju skaita pieaugums tikai palielinās spiedienu uz resursiem, un tā tad uh, Mums ir efektīvāk jālieto eh, resursi, un eh, efektivitāte vienmēr ir jāpaturprātā, veidojot eh, politiku. Jūs runājat par ilgtspēju un videi draudzīgu ekonomiku, bet resursu ekonomikai ir jātiec uz, uz visu tirdzniecību un visu eh, sabiedrību, nevis tikai uz dažām nozarēm. Un es ceru, ka arī tādā garā notiks Rio plus 20 eh, sarunas, un tas arī ir viss. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es, protams, uzmanīgi uzklausīju visus komentārus. Tie bija lieliski. Un, kā jau teicu, šī ir kompleksa tēma, kur mums, mēs, mums ir jāatrod tāda saskaņota pieeja. Kolēģi un komisija man palīdzēs šajā darbā. 8. marts ir uh, grozījumu priekšlikumu iesniegšanas termiņš, un Inte 27. martā tad mēs varēsim balsot par šo projektu. Paldies! Termiņš ir 8. marts grozījumiem līdz pusdienlaikam. Tagad pāriesim pie 8. punkta. Uh, Paskals Lani jau ir uh, ieradies. Un Tagad notiks viedokļu apmaiņa eh, arī Ženēvā. Notikusi 8. ministru eh, konference. Un tagad Pasaules tirdzniecības eh, organizācijas iespējas ir ierobežotas, tātad, ko mēs varam darīt, lai šeit uh, mainītu šo situāciju. Lūdzu, Lanīkungs, paldies! Es vienmēr uh, esmu priecīgs uzstāties jūsu uh, komitejā, un tagad es mēģināšu atbildēt uz jautājumu. Uh, pašlaik eh, pasaulē notiek eh, lielas eh, izmaiņas un veidojas ekonomika jaunatīstības valstīs, kas ir ļoti aktīvi, kas ļoti aktīvi darbojas. Un mēs arī vairāk aktīvāk piedalāmies eh, tirdzniecībā, pasaules ekonomikā, palīdzam attīstīties šīm valstīm. Mēs eh, redzam, ka pēdējos desmit gados eh, pasaules ekonomiskā attīstība ir palēninājusies un valstis meklē alternatīvas, ilgtspējīgākas iespējas un um, tādu attīstību, kas varētu veidot eh, darba vietas. Mēs eh, redzam, ka eh, pastiprinās tendence regulēt finansu sektoru, kurš bija ļoti slikti regulēts un rezultātā notika 2008. gada krīze. Visas eh, šīs izmaiņas ietekmē Pasaules tirdzniecības organizācijas sistēmu. Tagad eh, jaunatīstības valstis eh, ir aktīvākas šajā sistēmā un, ja mēs apskatām Pasaules tirdzniecības organizācijas sarunu vešanas funkciju, kas nav vienīgā šai organizācijai, tad arī Doha sarunās mēs redzējām, cik reizēm grūti ir atrast līdzsvaru starp tiesībām un eh, pienākumiem, eh, starp attīstītām un jaunatīstības valstīm. Un tāpēc pašlaik arī šis rauns ir nonācis eh, strupceļā. Un mēs mēģinām uh, atrast risinājumu eh, no šī strupceļa. Un eh, turpinām strādāt arī pie dažiem jautājumiem. Mēs esam redzējuši, ka eh, dažas daudz trūcīgākās valstis lieto tirdzniecību kā instrumentu attīstības veicināšanai un eh, šī ir viena no pozitīvajām tendencēm. Mums ir eh, jāpārliecinās, lai krīze eh, nemazinātu mūsu apņemšanos palīdzēt trūcīgākajām valstīm veidot tirdzniecības potenciālu. Un Eiropas Savienība un dalību valstis ir pildījušas savas apņemšanās. Mēs arī e, to redzam pēdējā komisijas paziņojumā par tirdzniecību, e, attīst, tirdzniecību pieaugumu un attīstību. Arī tirdzniecības raksturs mainās. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien tirdzniecība eh, nozīmē pievienoto vērtību eh, importētām precēm, kuras tā tiek atkal eksportētas ar augstāku eh, vērtību. Un šīs izmaiņas tirdzniecībā liek mums pārvērtēt to veidu, kā mēs skatāmies uz tirdzniecību. Mēs joprojām eh, preču plūsmu vērtējam katru reizi, kad eh, tā šķērso robežu, un eh, tomēr šādā veidā mēs maz uzzinām par to, kā tirdzniecība veicina attīstību, nodarbinātību vai nabadzības samazināšanu. Tāpat arī mums ir izkropļots priekšstats par tirdzniecības bilances problēmām. Mēs nevaram 21. gadsimtā vērtēt tirdzniecību pēc 19. gadsimta rādītājiem. Mums ir jāvērtē tirdzniecība pēc pievienotās vērtības, un tāpēc es esmu kopā ar eh, SAO eh, sācis iniciatīvu eh, ražots pasaulē, un arī Eurostat ASV un e, Japāna un daudzas citas puses piedalās e, šajā iniciatīvā. E, tirdzniecības vērtēšana pēc pievienotās vērtības ļaus gan politikas veidotājiem, gan uzņēmējiem precīzāk iegūt priekšstātu par tirdzniecības ieteikmi uz attīstību. Un arī mums ir jāskatās uz protekcionismu e, citādā veidā. Lai kā nebūtu vēlēšanās e, protekcionismu e, padarīt pievilcīgu, tomēr importa nodokļi palielina mūsu izmaksas un tātad galu galā protekcionisms neko neaizsargā, bet eh, kaitē. Mēs arī redzam daudz eh, divpusējo eh, tirdzniecības līgumu. Daudzpusējā sadarbība vienmēr ir pastāvējusi kopā ar divpusējām reģionālām iniciatīvām. Parasti līgumos tika apskatīti tarifi, Tomēr, jo vairāk ir šādu līgumu, jo vairāk mēs varam gaidīt, ka tarifi tiks samazināti, un tas, tā ir pozitīvā puse. Bet mēs redzam, ka divpusēja un reģionālie līgumi uh, ir veltīti regulācijai. Ar bilaterāliem un reģionāliem nolīgumiem eh, atspogļot reģionālas pieejas, mēs redzam nopietnus riskus eh, tātad eh, pasaules mēroga tirzniecības regulācijas tā, mm, atšķirībās. To mēs konstatējām PTO ziņojumā pagājušajā gadā, un šāda tendence, manuprāt, ir sliktas ziņas ekonomikas darbiniekiem. Globālas vērtības ķēdes tā vietā, lai samazinātu, palielinātu uzņēmējdarbības riskus. Faktiski, kā redzam, arvien biežāk regulatorais uh, ietvars uh, pasaules tirsniecībai uh, tiek noteikts eh, divpusējos un reģionālos nolīgumos un eh, PTO eh, daudzpusējo līgumu vietā. Tādā veidā sadrumstalojot un padarot vājāku globālo sistēmu, ko esam cēluši kopš 47. gada. Uzskatu, ka tas nav labas ziņas nevienam pārstāvim, ne lielam, ne mazam. Pat, ja, protams, Vēl sliktāk, ka tas ietekmēs e, mazos ekonomikas darbiniekus salīdzinot ar lielajiem. Ņemot to visu vērā, PTO e, locekļi tā skatā jums, e, manuprāt, ir jāraugās uz to, kas ir šodien tirsniecības reāli šķēršļi. Mums vajag ciešāk paraudzīties uz netarifu barjerām. Mums ir jāpraugās ciešāk uz pakalpojumiem, uh, tā kā daudz no tiem bieži vien ir integrēti ar ražošanu vai ar lauksaimniecības tirsniecību, ir jāsaprot, vai ir saprātīgi nošķirt cenas šīm dažādām jomām. Mums ir jāraugās uz standartiem un īpaši uz starptautiskiem standartiem un atsevišķiem privātiem standartiem. Šī iemesla dēļ esmu nolēmis sasaukt uh, daudzu ieinteresēto pušu paneļi, la, paneli, lai konstatētu, kas ir tirsniecības reālie šķēršļi šodien, un drīzumā es arī izņošu paneļa sastāvu. Atbildot uz jūsu jautājumu, priekšsēdētāja kungs, kā jau jūs norādījāt, iepriekšējā misijā decembrī Mēs neizsūtījām signālus, ka varētu būt iespējams panākt kādu izlaušanos uz priekšu uh, šajā darba kārtībā. Un ministri arī uh, skaidri norādīja, ka uh, šim gadam nevajadzētu būt zaudētam priekš PDO. No Dohas darba kārtības izriet vairākas jomas, kurās ceram panākt attīstību šogad. Ar e, konkrētiem ieguvumiem. Piemēram, kā atrisināt tirsniecības atvieglojumus. Kā zināt, tas ir viens no Dohas sarunu aspektiem, ko dalībnieki ir pieņēmuši pārskatīt lai konstatētu, kā um, to panākt um, veiksmīgāk, līdzsvarotā veidā. Tas ir uh, šobrīd galvenais uh, Ženēvas uh, sarunvedēju fokus. Ārpus šīm sarunām ir arī vairākas uh, pārunas par pie, pievienošanos PTO, kā Serbijas, Kazahstānas, Lausas gadījumā, kas ir ļoti attīstītas, eh, un, eh, un cerams, ka sarunas varētu tikt slēgtas jau pavisam drīz. Mums ir arī monitoringa un novērošanas darba kārtība, kuru izdevās eh, pildīt arī krīzes laikā. PTO es, da, viedri ir novērsuši protekcionismu pasākums, bet lai arī novērošanas un monitoringa sistēma, lai ir lab, arī ir laba jau šobrīd, tā tomēr ir jāstiprina vēl vairāk. Esam pievienojuši arī jaunas jomas, eh, kurās ir jāpanāk attīstība. Piemēram, ir eh, jauns nolīgums pār valsts iepirkumiem. Un jāņem vērā arī sarunas, kas šogad attīstīsies pār noteikumiem, kas uh, jāīsteno Ķīnai, kas būs pirmā no šādām attīstības, attīstītām valstīm, kas to atnoslēgs. Tik daudz par daudzpusējiem nolīgumiem. Krīzes dēļ ir mazāk vēlms paustas darboties daudzpusējā uh, dialogā, lai risinātu konstatētos šķēršļus. Tāpat arī um, ANO ģimene mazāk izrāda vēlmes uh, uzstāt uz uh, siltumnīca efektu ražošo uh, gāzu samazināšanu, bet paralēli klimata pārunas ir arī ļoti svarīgas šai kontekstā. Mana galvenā doma, kā ievadvārdu diskusijām priekšsēdētāja kungs, ir tāda, ka mums vajadzētu divreiz pārdomāt, uh, pirms e, izmainām pastāvošo sistēmu, kuru ieviesām tik e, grūti, bet e, mērķtiecīgi gadu gaitā, un ja mēs gribam, lai tirsniecības sistēma darbojas, visiem tās locekļiem ir jābūt gataviem strādāt. Un atzīt, ka uh, Eh, daudzpusējais ceļš ir visefektīvākais un vistaisnīgākais veids, kā atvērt tirsniecības iespējas. Paldies! Lielas paldies jums! Nu, nebūsiet pārsteigti, ka ir tēt eh, stundu varam uzklausīt komentārus, tēt uzlieku mm, taimeri un aicinu runātājus izteikties kodolīgi. Sāksim ar Danielu Kaspēriju no Tautas partijas lūdzu. Cienījumā Lamīkungs, priecājos, ka esat ieradus, ieradies šeit, un jūs sniedzat arī tādu vēstījumu, ka šajā saspringtajā darba laikā jums ir laiks apmeklēt mūs. Nu, es gribētu, lai jums būtu vairāk jādara, nevis jāapmeklē dažādi pasākumi. Man ir divas lietas, kas mani interesē. Pirmkārt, ārējās tirzniecības jomā bieži vien mēs gaidām, nu mums gaida to, lai mēs ņemtu vērā arī citas politikas un ņemam vērā citu politiku mērķus, kā cilvēktiesības, sociālie vides standarti un tam līdzīgas lietas. Un man ir radies tāds iespējas, kā mēs noslogotu PTO pārāk daudz, taču gribētu zināt, kā jūs sadarbojaties ar citām organizācijām, starptautisko darba organizāciju, vidas organizācijām, cilvēktiesību organizācijām šajā tirzniecības jomā. Vai šādā daudzpusē nolīgumu uh, stagnācijas fāzē jūs saskatāt kādu iespēju, kā PTO šo 2012. gadu varētu izmantot, lai daudz intensīvāk vestu dialogu par šiem jautājumiem? Un iespējams, ka tādējādi mēs tādus PTO esošos instrumentus kā strīdus, atrisināšanas instrumentus varētu uh, integrēt pārējās organizācijās un tā kā mazliet noņemt spiedienu no PTO. Otkārt, runājot par protekcionismu, jūs pieminējāt arī šo punktu. Mani ļoti satrauc tas, ka arvien vairāk PTO dalībvalstu pieņem pasākums, kas nemaz nav saistīti ar PTO. Tieši runājot par Argentīnas un Brazīlijas gadījumiem, es saprotu, kāda ir iemesla, taču, manuprāt, šie pasākumi ir bīstami. Kad es redzu, ka arī ķīnieši šodien ir paziņojuši, ka viņi visā uh, visu savu administrāciju apgādās tikai ar ķīniešu ražotām automašīnām un tādējādi viss publiskais iepirkums sistēmas sabrūkt. Nu, vai jūs redzat, ka PTO ir pietiekami spēcīga, lai uzstātu, lai tās dalība valstis pieturās pie pieņemtiem likumiem, un iespējams, ka 2012. gads būs tāds gads, kur varētu uzsākt iniciatīvu par to, kuras dalība valstis neievēro kādus PTO noteikumus, un tādējādi varētu aktualizēt šajā gadā šo noteikumu ievērošanas jautājumu. Man īpaši uztrauc tas, ka esmu piedzīvojis to, ka PTO visu laiku attīstās un vēlas ietekmēt lietas, un es tiešām nevēlos, lai šī organizācija tiktu pavājināta. Mums ir nepieciešama spēcīga PTO, mums ir nepieciešama tāda organizācija, kuras noteikumi ir saistoši, un es tiešām raugos ar nepatiku uz to, ka PTO varbūt tiek pavājināts saistībā ar pēdējo, pēdējiem doks raunda rezultātiem. Paldies. Floor, so... Ir vairāk runātāji pieteikušies, tā kā lūdzu visus izteikties īsi. Nākamais Berts Langers no sociālistiem un demokrātiem. Lielas paldies, priekšsēdētāji! un direktoru kungs. Arī es vēlos runāt par divām lietām, divām jomām. Pirmkārt, jūs dziedājāt slavas dziesmu globālajām regulācijai, globālajām normām. Ja man jādomā par tekstilu darbinieku Itālijā vai auto uzņēmuma darbinieku Vācijā un saku viņam, ka šīs problēmas, kas radušās ar jaunu vērtību rašanos, tās kaut kad globāli tiks regulēts un arī kļūs drošāks. Es domāju, ka es nepārliecināšu ar saviem argumentiem šos strādniekus. Un ja arguments būtu divpusēji nolīgumi, kas īpaši uzsver liek uz šīm nozerēm, tad es domāju, ka šāds viedoklis būs daudz pieņemamāks. Kā jūs vēlaties panākt jaunu dinamiku šo globālo normu jomā? Protams, jautājums ir, ko mēs varam darīt, bet jautājums arī, ko jūs varat darīt. Jūs esat izveidojis attiecīgi darba grupu, uzraudzības grupu, un varbūt varat pastāstīt, kas ir noticis šajos pirmos šīs darba grupas darba mēnešos. Un otrkārt runājot par Kaspārīkungu pieminēto protekcionismu. Mēs piedzīvojam to dažādās jomās, un es uzskatu, ka procedūras, kā mēs cīnāmies ar šiem protekcionismu gadījumiem, ir pārāk ilgas un pārāk kompleksas. Iespējams, ka PTO varētu daudz spēcīgāk pievērsties šo procedūru uzlabošanai, lai ļoti skaidri kļūtu tas, ka protekcionisms PTO ietvaros nevar pastāvēt. Paldies! Thank you. Paldies! Nākamais eh, Kasalina bildi no Alde. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, Lamīkungs, ka ieradāties pie mums šodien. Centīšos izteikties īsi. Man bija ļoti interesanti dzirdēt, eh, ka jūs norādījāt, ka ir grūti pāriet no 19. gadsimta um, instrumentiem uz 20. gadsimta rīkiem un tēt, protams, uz 21. gadsimta metodēm un savietot to ar šobrīd notiekošo. Mūsu Eh, komitejā ir pieejams ziņojums par KSP, eh, eh, un es tajās iesniegus arī grozījumus. Mans rosījums ir izmantot cilvēku attīstības indeksu IKP un citu mērījumu vietā ziņojumā no komisijas, kā saprot, nolasīšu, lai arī e, e, cilvēku attīstības indeks nav startautiski atzīts indeks, tas varētu palīdzēt e, labāk īstenot eh, vienpusējas eh, PTO eh, schēmas, tā kā PTO ir vainojums pie šī instrumenta neizmantošanas. Ja izmantojam ekonomikas kritērijus vienu un tarifu priekšrocības, nu, nezinu, vai tas darbojas. Es gribētu zināt, vai jūs cenšaties raudzīties arī uz citu tiem datiem. Mūsu komiteja grib padarīt tirzniecību par taisnīgu uh, un uh, ilgspējīgu nodarbi. Ja mēs ņemam vērā cilvēku attīstības indeksu, uh, tas varētu mums noteikti palīdzēt. Paldies! Paldies! Tēta Ričardo no Zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien, Lamīkungs! Paldies, kas mūsu vidū! Man ļoti patika tas, ka jūs sasaucāties uz Made in World. Es pieļauju, ka e, Francijas prezidentūra kampaņā noteikti jūs ierosinājums gūtu atbalstu. Jūs norādat, ka e, pastāv e, daudzpusējības krīze un e, ka ir krīze arī valstu un reģionālu grupu vidū iespējās pārdomāt esošos tirzniecības noteikumus. Es gribētu tēt no citas puses paraudzīties uz šo problēmu un pārdomāt, kāda varētu būt Eiropas pieeja norādot, ka eh, multilaterālais ietvers ir visefektīvākais, bet konstatējot, ka tajā ir pr problēmas, ka mums vajadzētu pāriet uz eh, Eiropas pieeju. Es aicinātu jūs kritiski paraudzīties uz eh, jūsu pēc, bet, bet nākošajiem, bet tēt gribu norādīt, ka Eiropā mums ir iespējas lemt par to, kā darboties arī uh, pasaules tirzniecībā. Kad jūs bijāt pats komisārs, jūs gribējāt lībe liberalizēt tirzniecību un apmaiņas, bet arī Eiropas institūcijās notika pārdoms par uh, kolektīviem nolīkumiem un uh, par to, kām, uh, kādām jābūt tirsniecības dimensijām. Šobrīd Eiropas darba kārtībā ir divpusēji nolīgumi par brīvo tirsniecību, kur tiek paredzēts integrēt uh, pārunās arī diskusijas uh, Eh, kas notiek dalībvalstu ietvaros. Nu, es tēt neatkārtošu Berta Langera teikto, bet šobrīd dalībvalstīs, piemēram, tiek eh, pārdomāt publiskie iepirkumi. Vai, eh, kāpēc publiskie iepirkumi? Ta, nu, tāpēc, ka ba, tarifu barjeras vairs nav reāls instruments, kā regulēt tirsniecību. Bet sakiet, vai publiskie iepirkumi arī nevarētu būt politisks instruments? Un Vai tas nav arī rīks, kur atsevišķos nozarēs varētu izmantot? Pat, ja e, ir PTO um, e, Kanādā un Japāna atšķiras viedokļi par to, bet ja redzam, ka atsevišķās uh, nozarēs, tie varētu būt interesanti vietēji instrumenti, kā reindustrializēt teritoriju, kas nebūtu pret citiem rīkiem, bet kas veicinātu vietējo nodarbinātību. Un pēdējais komentārs no manas puses. Jūs norādījāt, cik svarīgs ir šī daudzpusēja multilaterālisms. Eiropa nekad nav ignorējusi startautiskus daudzpusēji pieņemts noteikumu vidas jomā, bet šobrīd daudzpusēji bieži vien konstatējam, ka nedarbojas. Uh, Kā jūs, prāt, mums jārīkojas, ja Eiropa konstatē, ka citi partneri nespēja rīkoties, kā tā pati savos tirsniecības noteikumos var iekļaut šo daudzpusējību, kas uh, nedarbojas? Es domāju, piemēram, par uh, arotbiedrību brīvību, kam jābūt vienam no nosacījumiem, ko uh, da, Eiropai ir jāuzsver, kad citi nerīkojas. Paldies! Paldies! Roberts Stērdīs Uh, no EKR. Paldies, priekšsēdētāji! Laipni lūgti Paskālam, vienmēr priecājos jūs redzēt mūsu vidū. ASV vēstnieks Plankets mūsu komitejā vienojas pirms dažiem mēnešiem un norādīja, ka mums vajag uh, apgriestu pieeju Nu, tas gan interesanti, ka eh, to saka viņš, amerikānis, viens eh, no parastiem bramzētajiem PTO no, nolīgumos. Viņi norādīja, ka daudzpusēji nolīgumi varētu būt um, alternatīvi, tā kā plurilateral, nevis multilateral. Un sakiet, vai jūsuprāt tas tiešām palīdzētu stiprināt pas, vispasaules tirsniecību? Es uh, to jautāju, jo zinu, ka jūs labi zināt, kādu lomu spēlē ASV Otkārt, nesen redzējām, ka Krievija pievienojās PTO, kas ir interesants sasniegums, bet daudziem joprojām ir, tas rada bažas. Jūs iepriekšinājāt par to, ka mēs jau zinām, ka jūs pie mums ierodaties regulāri, pastāvīgi, un Kā jums šķiet, vai PDO nevajadzētu izveidot ziņojumu nevien par Krieviju, bet par uh, kopumā jaunajiem uh, biedriem un par to, vai tiem izdodas īstenot PTO nolīgumus, kā tie paredzēti? Kā saprotu, Krievija ir aizliegusi uh, Eiropas Savienības uh, gaļas uh, eksportu ievest Krievijā. Uh, Eh, ērču, eh, lai arī tā ir slimība, ko pārnāsā ērces, nevis eh, gaļas dzīvnieki. Un galvenais ir tieši par to, kā, piemēram, Krievi skaidro PTO normas. Bet vēlreiz gribu pateikties jums par to, ka esat ieradies mūsu komitejā. Mēs vienmēr novērtējam jūsu klātbūtni. Paldies, Roberts! Tēt vārds Hermatam Šolcam no GOE. Arī es ļoti sirsnīgi vēlos pie jums pateikties, ka esat ieradies mūsu komitejā, un es domāju, ka galvenais vārds, kas līdz šim diskusijās šeit ir ticis pausts, ir daudzpusējums multilaterālisms, un arī ministra konference ir parādījusi, ka ar visiem ziņojumiem, īpaši no attīstības valstu un jaunatīstības valstu puses, cerības bija tādas, ka uh, PTO paliks tas ietvars, kas noteiks, kā multilaterālisms darbosies šajā jaunajā gadsimtā. Es arī neesmu pret, ka mēs sekot šiem jaunajiem centieniem plurilaterālus nolīgumus slēgt nākotnē. Indija, Ķīna gandrīz 4 septītās daļas no pasaules piedalās šajā procesā, un es domāju, ka tas nesīs jaunas vēsmas, un šie, šie cilvēki vēlas tādus pašus dzīves standarts, kāds mēs pazīstam šeit Eiropā un ASV, un tad mums ir jāuzdod tādu jautājumu, kā lai mēs nodrošinam resursus, kā tirzniecība var dot savu devuma, lai šīs četras septītās daļas visas pasaules, un es nemaz nerunāju par pārējām septītdaļām Āfrikā, Latīņā, Amerikā, kuriem arī ir tiesības dzīvot ar tādos dzīves apstākļos kā šeit. Un, manuprāt, tieši šajā punktā PTO ir jāpasniedz sevi kā modernu, ilgtspējīgu, ekonomisko un sociālo normu noteikošu un no jauna radošu organizāciju Un tad man jautājums, vai iekšējās reformas šajā organizācijā tiešām dod šajā virzienā, vai, ne, vai, mēs, vai mūs sagaida kaut kas jauns un kas ir sagaidāms no konferences Brazīlijā, kas mainīsies attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Un kā viss notiks lauksaimniecības jomā, vai ja lauksaimniecība arī ir jāliberaliz, jāliberalizē. Jūs teicāt, ka lauksainiecība nav tāda pati prece kā visa pārējie. Pārējās jomas. Mēs zinām, kādas šeit ir problēmas, kādas ir preces, un šeit arī vēlos pievienoties savu kolēģi jautājumam, kā tiek ņemtas vērā sadarbības iespējas ar citām pasaules organizācijām šajā jomā, lai mēs varētu strādāt uz priekšu. Paldies! Um, thank you. Let's move. Paldies. Tagad es uh, uh, noteikšu uh, laika jautājumiem pusotra minūte katram jautātājam. Tātad Lucija Andritiene. Paldies. Lamīkungs runājot par Azerbaidžānu un Ķīnu. Azerbaidžāna mēģina pievienoties PTO no 1997. gada, bet panākumi ir ļoti e, mazi. Kāpēc tas tā ir pēc jūsu domām un kas varētu mainīties e, nākotnē? Arī e, par Ķīnu šeit šī ir ļoti īpaša situācija. Un vēlreiz mēs gribētu jūs vērtējumu arī, ar, arī kāda ir situācija Ķīnas gadījumā. Paldies, ir Glaštprīt no uh, sociālistu grupas. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Direktora kungs, man ir divi jautājumi. Pirmkārt, Man ir radies tāds iespējas, ka saistībā ar Dohas sarunām PTO nav veiksmīga organizācija, un es domāju, ka šāds iespējas tiešām pastāv, un pastāv arī balsis, kas domā, ka mm, savu ieguldījumu ir devuši arī PTO organizatoriskās struktūras, kas ir novedušas pie tā, ka PTO e panākumi pēdējā laikā nav bijuši tik veiksmīgi. Kā tad ir, ja šādā organizācijā nepiedalās parlamenti, nav NVO, nav atsevišķi individuāli balsi? vai šāda sistēma nākotnē, vai tādai viņai jāpaliek, vai arī kaut kas jāmaina. Un runājot Par otro jautājumu Šulc kungs pieminēja šos plurilaterālos nolīgumus. Mēs šobrīd diskutējam par šādu nolīgumu, par akta nolīgumu, kas tiek ļoti kritizēts par tās saturu. Un tad gribētu jautāt, kā jūs novērtējat šādas nolīgums, kas ir slēgta ārpus PTO ietvariem un patiesībā neatbilst multilaterālismu principiem, kas ir mūsu vēlamākais mērķis. Paldies! Marija Badija from... Paldies, Marija Badija, lūdzu! Paldies! Un paldies eh, Lamīkungam par piedalīšanos. Eh, Klausoties jūsu uzstāšanos, es varu secināt, ka jūs esat labi informēts un jūs arī vienmēr mūs informēt par problēmām. Tad pašlaik notiek izmaiņas e, valstu un valdību domāšanā, un es jums gribētu jautāt, ko jūs e, domājat e, kas būtu jādara Eiropas eh, Savienības ražotājiem, jo mēs eh, nevaram vairs eh, domāt kā līdz šim, kas būtu uzņēmumiem jādara nākotnē vai jādomā vairāk par inovācijām vai izglītību, vai arī būtu jāmēģina eksportēt ārpus Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienība ir nonākusi dziļā finansu krīzē. Uh, Nākamais Jose Fanrejas arī sociālistu grupa. Paldies. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies Lamīkungam par šo situācijas skaidrojumu un to, ka jūs skaidri pasakat, kādas ir bijušas izmaiņas. Man ir konkrēts jautājums. Biju referenta saistībā zivsaimniecības politiku. Tādēļ uzdošu jums jautājumu par uh, zivsaimniecības maksājumiem, īpaši runājot par Dohas sarunu, Japānu un Ķīnu. Paldies! Un e, pēdējais runātājs lūdzu. Paldies, Lamīkungs, un paldies e, par to, ka jūs e, paredzējāt laiku šai sanāksmei. Un jautājums ir par PTO Daudzi politiķi saka, ka viņiem patīk šī daudzpusējā sadarbība, bet tā nedarbojas, un tāpēc mēs slēdzam divpusējas vienošanās, bet tas ir atkal strupceļš PTO. Vai mums būtu jāskatās sektorāli, jo bieži ir tā, ka lauksaimniecībā aizkavē citus eh, sektorus, piemēram, rūpnieciskās preces, un tad šis sektors atkal aizkavē pārējos sektors. Un eh, pakalpojumi tomēr ir lielākā daļa no valstu koprodukta. Vai pakalpojumiem nevarētu būt atsevišķi līgumi? Atvainojiet, vēl Zalevska kungs, eh, es neievēroju jūs agrāk. Paldies! Man ir īsts komentārs, īsts jautājums par muitas unijas veidošanu starp Krieviju, Kazahstānu un dažām citām valstīm. Vai jūs redzat kādus draudus eh, šajā situācijā, ja šī muitas savienība Krievija, Baltkrievija un Kazahstāna ne visas no šīm trim valstīm ir PTO dalībnieces. Vai tām nebūs iespēja apiet PTO noteikumus un vai ir kaut kāda iespēja, vai jūs redzat iespēju, ka Baltkrievija tiks integrēta Pasaules tirdzniecības organizācijā? Uh, Lamīkungs, uh, jums ir tagad vairāki eh, daudzi jautājumi, kas ir uzdoti. Tad, tad jums 15 minūtes atbildēm. Uh, tātad jautājumi pa vienam Eh, par Kaspērīkunga jautājumu eh, sadarbība ar citām eh, pasaules valstīm, tas ir tas, pie kā mēs strādājam. Es pie tā strādāju savā amatā Mēs sadarbojamies ar Startautisko darba organizāciju, ar ANO, Pasaules banku, ar SVF un citām organizācijām, ar eh, cilvēktiesību eh, padomi un notiek dialogi, kas turpinās ar šīm organizācijām, un dažreiz arī notiek kopīgi pētījumi un publikācijas Eh, ar darba organizāciju mēs sagatavojam kopīgu ziņojumu par pārtiku. Mēs arī piedalāmies eh, ANO darbā eh, pārtikas drošības darba grupā. Tātad sadarbība notiek, bet katra no šīm organizācijām ir veidota ar savām e, pilnvarām, un e, šo organizāciju vada tās dalībnieki. Bet, e, un šie dalībnieki ir vieni visām organizācijām. Tātad sadarbība starp šīm organizācijām ir loģiska. Un kas tad ir jādara? E, šo organizāciju dalībniekiem ir jāizlemj, vai ir vajadzīga sadarbība starp šīm organizācijām. Mums ir zināms iespējas manevram, bet ja, piemēram, starptautiskās darba organizācijas e, dalībnieki nevar izlemt par mandātu, e, kā šai organizācijai jābūt novērotājam PTO, tad es šeit nevaru neko darīt. Uh, jā, abu organizāciju dalībnieki ir tie paši, tā tad nevarētu būt problēmas ar šo novērotais status no vienas organizācijas otrā, bet ir tā, ka uh, starptautiskās darba organizācijas dalībnieki nav pieņēmuši lēmumu. Un tātad sadarbība ir ierobežota un atkarīga no organizāciju dalībniekiem. Par protekcionismu tā ir ļoti aktuāla tēma, un šeit ir divi dažādi jautājumi, kas mums ir jāprecizē. Pirmkārt, vai ir startautiski noteikumi, kuri valstīm ir jāievēro, un otrkārt, vai uh, valstis ievēro šos noteikumus, ja tie pastāv. Bet atcerēsimies pirmo jautājumu. Tirdzniecībā ir daudzas nozares, kuras netiek starptautiski regulētas. Nav PTO eh, līguma par korupciju, un tomēr mēs zinām, ka korupcija rada problēmas tirdzniecībā eh, ar daudzām valstīm. Ir noteikumi par tarifiem, subsīdijām, intelektuālajām īpašumtiesībām, eh, tie ir gan divpusēji noteikumi, bet ja uzskats ir tāds, ka dažos gadījumos ir vajadzīga starptautiska regulācija, tad vienīgais veids, kā to panākt, ir valstīm vienoties, ka tiek pieņemts eh, mandāts sarunām par noteikumiem, un otrkārt eh, šīm sarunām ir jābūt veiksmīgām. Tad vēl jautājums, ja ir noteikumi, vai tie tiek ievēroti. Šeit eh, PTO ir ļoti spēcīga sistēma. Eh, tā ir vienīgā organizācija, kur starptautiskās saistības tiek vērtētas, kontrolētas, un, ja, ies, ja ir vajadzīgs, tiek arī lietots tiesas eh, process kā risinājums. Uh, Tātad, jā, jautājums ir tāds, vai valsts eh, var vai nevar kaut ko darīt. Kā tas tiek vērtēts? Pirmkārt, vai ir noteikums? Ja noteikums ir, eh, tad PTO sistēmā šis noteikums tiek ieviests. Piemēram, tā tas ir gadījumā ar Ķīnu. Uh, Vai Ķīna pilda savas apņemšanās? Jā. Kas notiek, ja Ķīna to nedara? Tad jebkurš dalībnieks var ierosināt uh, uh, strīdu procesu, un uh, apmēram 50 gadījumos Ķīna ir zaudējusi šajos strīdu risināšanas procesos. Uh, Vai divpusēji līgumi ir efektīvāki par daudzpusējiem? Šeit, ja mēs skatāmies tīri pragmatiski, tad kāds ir pasaules tirdzniecības apjoms, kas notiek uz divpusēju līgumu pamata? 15%. 85% pasaules tirdzniecības notiek pēc starptautiskiem noteikumiem. Un galvenokārt tāpēc, ka divpusējie līgumi ir ļoti eh, sarežģīti un tie tiek lietoti rētos gadījumos. Nu, šeit ir runa par efektivitāti. Vai ir vērts tērēt laiku un enerģiju, lai panāktu divpusējs līgums, kas tiek lietoti tikai retos gadījumos? Mēs tieši strādājam pie jautājuma, kādi ir šķēršļi tirdzniecībai šodien un nākotnē. Uh, Mums ir eh, sārunu darba kārtība, veicināt eh, tirdzniecību, attīstību, samazināt eh, nabadzību, vai mēs risinām tos jautājumus, kas ir svarīgi tirdzniecības veicināšanā. Es gribētu domāt par šo jautājumu. Un es pie tā vēl atgriezīšos. Partīdniecības regulācija ir trīs veidi - daudzpusēji, divpusēji un vienpusēji. Tātad GSP ir vienpusēja regulācija kur Eiropas Savienība un citi, piemēram, ASV, veido specifiskus režīmus ar dažām valstīm, kas ievēro konkrētus noteikumus, kas ir noteikti, lai attīstītu sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV eh, ar citām valstīm. Šeit Pasaules tirdzniecības organizācijā ir noteikums, un šis noteikums nu, šeit es nedaudz runāšu pietuvināti, protams, juristi uh, varētu e, šeit e, strīdēties par interpretācijām. Tā tad ir e, skaidri mērķi un pārskatāmība. Eiropas Savienība Pasaules tirdzniecības organizācijā komisāra Noela laikā zaudēja mēģinot diskriminēt Indiju par labu Pakistānai. Tā tad ir tiesu prakse. Par kritērijiem jūs varat lietot jebkuras kritērijas, kamēr nav pierādīts, ka tie diskriminē vienu par labu citam. Žado kungs, jūs jau atkal steidzaties notikumiem pa priekšu kvalificējot eh, multilaterālo sistēmu kā um, sabrukošu un neveiksmīgu. Nē, tā pastāv jau 60 gadus, uh, turpinās sarunu kārtas, šī sistēma pastāv, tiek īstenota un piemērota. Bet uh, tēt vēl ir plānota devīta tā redakcija, devītais grozījums, ko es Eh, līdz ar to attīstība notiek. Es negribētu teikt, ka sistēma ir mirusi, bet tā ir nedaudz iestrēgusi vienkārši. Mēs zinām, ka var rasties situācijas, kad sarunas nevirzās uz priekšu. Es negribētu vēl tādā izdarīt vispārīgus secinājumus par uh, veiksmēm vai neveiksmēm multilaterālai sistēmai. Šobrīd es uzskatu, ka uh, multilaterālā sistēma ir tā, kas darbojas visveiksmīgāk šobrīd. Uh, vai varam panākt attīstību uz priekšu pār spīti blokādai starp ASV un Ķīnu, kuras nespēja vienoties par konkrētu līmeni, eh, kādam jābūt eh, šim tirzniecības eh, līmenim. Jā, mēs uzskatām, ka par spīti blokādai ir iespējama virzība uz priekšu. Mums ir katra lieta jāizskata atsevišķi, Un eh, te ir jautājums par eh, pieju pa sektoriem. Vai eh, valsts iepirkumi ir daļa no pasaules tirzniecības politikas? Jā, tieši tā ir. Un atsevišķi PTO darbinieki ir, piemēram, pieļāvuši atvērt tikai daļu no saviem valsts iepirkumiem publiski. Uh, visiem uh, PTO dalībniekiem. Ja tie ir pieņēmuši disciplīnas, tās ir jāievēro ar nosacījumu, ka arī viņu tirzniecības partneri ievēro šādas normas. Neskatoties uz to, pastāv lielas uh, manevra iespējas katram PTO biedram lemt par to, vai viņi vēlas pievienoties tam tā teikt klubiņam, kurā publiskie iepirkumi ir atvērti arī citām valstīm, ar izpildot noteikts nosacījums atsevišķās nozarēs, eh, atsevišķā, kas attiecas uz dažām iestādēm, bet ne uz citām. Nākamais eh, termins eh, ir, kad Ķīna beigs pie iestāšanās pārunas. Ķīna ir atvērusi 23% savu publisko iepirkumu kas ir um, simtī miljardi dolāru gadā. Mm, ļoti nozīmīgs aspekts. Par CO2 normām. Nu, es nezinu īsti, Žado kungs, vai jūs te izteicāties saprātīgi par šo tēmu. Paraudzieties jūs kā eiropietis uh, uz šo jautājumu nopietnāk. Es visai cieši vēroju uh, kāds ir saturs es, Eiropas startautiskajai tirsniecībai un eh, saskaņā ar datiem, kas man pieejami, es, es saprotu, ka eh, oglekļa saturs Eiropas eksportos zināmā mērā pārsniedz oglekļa saturu Eiropas importā. Šāda iespēja pastāv. Nu, ņemot vērā šo apstākli, Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, rīkojoties šai jomā. Ja šie dati ir pareizi, un man ir aizdoms, ka tā arī ir, nu tad ir uh, vides secinājums būtu uh, Eiropai, ka ir jāmazina eh, eksports, uh, jāpalielina um, imports, bet šāda, bet diez vai tā ir politika, kam gribam sekot, tā kā šīs šī jautājuma ir jāraugās eh, ļoti piesardzīgi. Stētīkungs par plurilaterālajiem līgumiem. Tas ir atkarīgs no tā, ko gribat panākt. Plurilateral, vai tas eh, var uzlabot multilateral? Jā, bet ar zināmiem nosacījumiem. Piemēram, pakalpojumu joma. Realtātē PTO nolīgums par Eh, pakalpojumu eh, tirsniecības atvēršanu vienmēr ir bijis plurilaterāls tajā 30-35 PTO eh, dalībnieki ir aktīvi eh, par to diskutējuši, un tad, kad ir 80-85% kritiskā eh, masa sasniegt, tad viņi atver šīs normas arī citiem mm, dalībniekiem. Nu, lūk, tā ir viena versija, kas, protams, aiz, palīdz aizstāvēt šo multilaterālo pieeju. Bet, ja ir runa par uh, tāda kā SAO, um, plurilaterālo pakalpojumu sniegšanu, tad jautājums, kāda ir ieguvumi un kāda ir cena tā darīšanai sas, salīdzināmā ar SAO valstu savstarpēju aptvēršanos. Ja vairums pakalpojumu Uh, atvēršanas dotu taustāms uh, labums vairumam valsts, tad, ja tā, tā ir galvenā doma, tad atgriežamies pie jautājuma, tad ko darīt ar ASV, Ķīnu, Eiropas Savienību, Indiju, kas ir iemesls, kādēļ šobrīd saruna kārta ir iestrēgusi. Tā kā te nav nekāda mm, sudraba lode vai burvju nūjiņa, ar ko tas viss tiks atrišināts. Par Krieviju un tās um, eh, iestāšanos PTO. Tas nav salīdzināms ar Ķīnas iestāšanos, kas bija ļoti īpašs gadījums ar īpašu nolīgumu īstenošanu. Krievijai vajadzēs iesniegt eh, informāciju par savu tirzniecības režīmu, to pārskatīs PTO eh, peer review un izstrādās eh, savu spriedumu par to. Tāda ir apņemšanās, kas ir pieņemta. Un var jebkurš deputāts uzdot jautājumus par Krievijas tirzniecības režīmu, balstoties uz sekretariātu ļoti veiksmīgo ziņojumu, un tad Krievijai vajadzēs atbildēt. Šulca kungs. Šķiet, jūs piesaucāt ļoti svarīgu jautājumu par eh, daudzpusējības eh, nākotni. Dažkārt man rodas iespējas, ka eh, tā skaitā šorīt arī dzirdam, ka daudz cilvēku saka, ka nu, multilaterālisms nedarbojas, mums jāmēģina kas cits. Runāsim atklātu valodu. Daudzpusējība, kas darbojasies gadiem ilgi, nemaz tik daudzpusēja nebija. Problēma rodas brīdī, kad ir tiešām eh, jākļūst multilaterāliem. Eiropas Savienība un ASV ir līderi lomā šai jomā un eh, ir panākusi zināmu daudzpusējību bet mums ir jāattīsta mm, tas tālāk, kur arī Ķīna, Indija, Indonēzija un citas valstis arī var izteikties par sistēmu un varbūt ar pamatotām ambīcijām arī dzem kļūt par līderu valstīm. Tā ir galvenā problēma, kas ir jārisina jaunā veidā attiecībā uz tirzniecību, uz vidas jautājumiem, par intelektuālo pro, īpašumu, par dažādiem jautājumiem. Te ir jāatrod jauns līdzsvars, ņemot vērā, ka pasaule ir pārmainījusies un mums ir jāmainās tai līdzi. Es uzskatu, ka tā ir galvenā problēma. Un jautājums par to, vai multilaterāli vai plurilaterāli to risināt, nu, to uzdodot, tiek palaists garām galvenais jautājums un tiek rasnāta vienkārša izēja no sarežģītas eh, problēmas. Es nedomāju, ka pasauli spēja risināt eh, eh, šā, šos jautājumus bez politiskas reakcijas uz to, kā dažādas attīstības pakāpes valstīm ir kas jāizno. Jāpaturprātā, ka mēs neesam vienkāršā valsts, pasaulē, kurā ir Eh, tātad bagātās stiprās valsts un nabadzīgās vājās. Ir arī salīdzinoši nabadzīgākas valsts, kas ir ļoti spēcīgas. Tas ir jāņem vērā. Tālāk par Azerbaidžānu, kā visās piekļaušanās, iestāšanās sarunās arī šīs ir garas, un to attīstības temps ir lielā mērā atkarīgs no enerģijas līmeņa. Kas tiek sasniegts uh, valstī, kura grib iestāties. Man ir radies priekšstats, ka Azerbaidžānas iestāšanās uh, prospekti pagaidām uh, nav paredzami īsā uh, termiņā. Ķīna savukārt savā laikā uzņēmās ļoti specifiskus pienākumus, kas bija ļoti īpašs gadījums attīstības valstī, un viņi uzņēmās e, pildīt daudz vairāk, kā piemēram e, Brazīlija, Dienvidāfrikas Republika un citas e, valsts, kas iestājās pēdējo pirms Ķīnas, un kopumā Ķīna savas apņemšanās pildīja, uh, Atga atcerēsimies gan, ka šie noteikumi neatiecās pilnīgi uz visiem uzņēmējdarbības aspektiem. Lehtenšina kungs, es nedomāju, ka e, blokāde e, pārunu procesā ir saistīta ar procesu, kurā um, institūcijām ir dažādas balsojuma tie, tistī, um, tiesības. Uh, tā ir politiska problēma, ko mēs neatrisināsim, uh, mainot noteikumus par balsojumu pēc um, val, uh, vairākumā. PTO ir, ir jāpanāk vienprātība un ja tiek eh, panākt citi risinājumi, tas radītu liels eh, ģeopolitisks problēmas. Un es domāju, ka jums vajadzētu to apzināties. Eiropas Savienībā 15 gadi bija vajadzīgi, lai izstrādātu dubultā vairākuma eh, sistēmu, kas joprojām nedara visām Eiropas Savienības mēroga rīcībām. Eh, blokāde nav saistīta ar procesa izvēli, bet tas ir politisks jautājums. Tas ir jautājums par to, cik politiski mēs to gribam risināt. Tas ir eh, jautājums par to, kā valsts savos parlamentos var apstiprināt eh, pieņemtos risinājumus. Un Un tā tas būs arī nākotnē. E, PTO e, nolīgumi ir e, startautiski nolīgumi, kas ir jāratificē caur izstrādātajām iekšzemes procedūrām. Akta ārpus PTO. Es nevaru par to izteikties, jo tas ir ārpus manas atbildības jomas. Nu, varbūt eh, arī klusē pagaidām, tāpēc, ka PTO par to vēl nav diskutējusi, bet uh, akta un nākotnes nolīgumu jau, daži jautājumi iespējamā vērā pārklājas, bet tie ļoti jutīgi jautājumi par to pagaidām neizteikšos. Bet jā, kundze, ziņojums Eiropiešiem. Tirzniecības noteikumi ir vienkārši. Jūs, Eiropas uzņēmējs, gribat eh, izmantot šo iespējamo eh, izaugsmas potenciālu, kas pastāv esošajā pasaulē? Es zinu, ka daži no jums jau ļoti veiksmīgi to izmanto, citiem tas izdodas mazāk labi, bet kāpēc tie jūsu vidū, kas pilnībā spēj izmantot eh, attīstības valstu izaugsmi, Eh, K kāpēc viņiem tas izdodas? Tas izdodas tāpēc, ka uh, viņi ir iesaistīti tirgu, viņiem ir interesanti produkti, viņiem ir zināšanas, kas ļauj nodrošināt to, ka viņi spēj savus tirgus uh, paplašināt, izmantot nu, tātad mērogu, ekonomiku un stiprināt savu konkurētspēju. Eiropas uh, gadījumā, ja nerunājam par cenu konkurenci vienu, jo es nedomāju, ka uh, Eiropas Savienībai ir uh, jākoncentrējas ko, kom, ekonomikas jomā tikai uz cenu mazināšanu un algu mazināšanu. Nu, mums ir jākoncentrējas uz konkrētas spējas aspektiem, kas ir ārpus cenas aspekta. Uh, caur tiem mums jācenš uzlabot uzņēmumu konkrētspēju. Par zivsaimniecības uh, Uh, atbalstiem pagaidām PTO. Tas ir uh, blo bloķēts jautājums. Jautājums par uh, šīm, šo atbalstu zivsaimniecībai ir par to PTO notiekušas jau ilgi diskusijas. Tiek ņemts vērā, ka ķīnieši, ja, japāņi, korejieši Eh, no vienas puses ir šie zvejnieki, no otras puses amerikāņi, jaunzēlandieši, eh, kas ir eh, tātad draudzīgāk noskaņot. Eiropas Savienība līdz šim veiksmīgi ir izvairījusies šajās pārunās par uh, to, vai tā vairāk atbalsta zivis vai zvejniekus. Kanālkungs par sektoriālu pieeju. Protams, ka tā ir viena no iespējām. Ja sektoriāls pārunas noved pie eh, politiska līdzsvara. To mēs eh, darām tirzniecības eh, atvieglošanas jomā. Un te iepriekšējās pārunas izgāzās. Tā kā dažkārt tas var nu, strādāt, dažkārt tas nedarbojas. Tā nav burvju nūjiņa, bet iespēja, kas ir jācenšas izmantot. Un, nu, un tas, ko daži dalībnieki šobrīd cenšas panākt ar pakalpojumiem skaidri norāda tālāk attīstības virsienu. Tas ir potenciāls rīks, kas eh, iepriekš arī pagātnē jau ir izmantots. Piemēram, finanšu pakalpojumu nolīgums bija sektoriāls nolīgums, bet, nu, tas nav jāpanāk par katru cenu. Visbeidzot par Krieviju, Baltkrieviju, Kazahstānu un, nu, un to izveidoto muitas savienību. Krievija, Kazahstāna varbūt Kirgistāna. Tās e, ir pievienojušās vai pievienosies PTO individuāli. Nevis caur muitas savienību, kas slēgtu ar PTO nolīgums. Nē, tās ir atsevišķas dalībnieces, atsevišķas valstis, e, kas slēdz nolīgums. E, šī savienība tikai regulē tirzniecības politiku šais valstīs, bet cita valsts, eh, cita sadaļa ir joprojām katras pašas valsts eh, atbildība. Eh, muitas savienība definē viņu tirsniecības režīmu. Muitas savienības dalībniecēm ir jāpielāgo PTO noteikumi savai darbībai. Uh, viņu atbildība ir savietot PTO noteikums ar muitas savienības normām. Parasti muitas savienības noteikumi ir tā kā stingrāki PTO noteikumi, tā kā parasti problēmas nerodas. Runājot par Baltkrievijas pievienošanos, tā ir nostājusies uz pievienošanās ceļa, un te man atbild ir līdzīgi kā par Azerbaidžānu. Uh, tas ir labs mērķis, bet vēl kāds laiks paies pirms to sa sanāk, sasniegsim. Paldies! T eh, šis uh, ir pienākusi beigām viedokļa apmaiņa ar Paskalu Lamī. Uh, viņa klātbūt mūsu vidū nekad neliek vilkties. Lielas paldies par jūsu atklāto valodu, par skaidrajiem viedokļiem. Un, ja rodas kādas um, problēmas, es ceru, ka jums izdosies veiksmīgi tās atrisināt un uzredzēšanos. Paldies. Well, we have a few minutes. Uh... Mums ir vēl dažas minūtes atlikušas līdz koordinātoru sanāksmei. Tātad divi līdzīgi jautājumi un viens ir par starptautiskiem līgumiem par mēža tiesību aktu ieviešanu pārvaldību un koksnes eh, izstrādājumu eh, tirdzniecību starp eh, Eiropas Savienību un vienā gadījumā Centrālās Āfrikas Republiku, otrā gadījumā Liberiju. Abiem ir viena referente abos gadījumos, un dokuments ir jūsu dokum mapēs referente ir Elizabete Köstingere. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es varbūt sākumā varu ieteikt šo diskusiju par abiem ziņojumiem apkopot, jo būtībā tiem ir viens un tas pats mērķis, un arī viens un tas pats saturs. Es domāju, apkopojot šos abus dokumentus, tas būtu tikai loģiski, un es domāju, ka kolēģiem arī nav iebildumu. Vispārīgi runājot par Eiropas Savienības flektu plānu, flekt nozīmē pasākumus, kas ierobežo nelegālu mežu izciršanu un šādus veidā iegūts koksnes tirzniecības starp Eiropas Savienību un šīm Āfrikas valstīm. Problēmas mums ir tādēļ, ka trūkst uh, datu par šīm nelegālajām darbībām. Tiek lēsts, ka nelegālo koksni gadā apmēram vairāki miljardi, simti miljardi eiro tiek nodot apritē Un šādas valstis eh, apmēram zaudē katru gadu 10 līdz 15 miljārdus eiro. Runājot par ilgspējīgo attīstību, šos līdzekļus tad varētu izmantot. Lai mēs tiktu galā ar šādām problēmām, Eiropas komisija 2003. gadā uzsāka Eiropas Savienības darbības plānu. Šis flekt plānam ir jāizmant, jāīsteno abās pusēs, ir jāatbalsta šīs valsts, kas ražo koksnes izstrādājumus, atbalstot to politiku, īpaši uzmanību pievēršot attīstības sadarbībai. Un otrs punkts attiecas uz licencēšanas sistēmu, kas nodrināšu to, ka tikai likumīgi iegūta koksne tiks import, importēta Eiropas Savienībā. Tātad galvenā uzmanība tiek pievērsta attīstības sadarbībai, uh, publiskajam iepirkumam, uh, sociālajiem un finanšu jautājumiem. Pirmais ir noslēgt brīvprātīgo partneracīcību nolīgumu ar šīm valstīm, un tas ir arī galvenais uh, pasākums. Šādu līgumu noslēgšana nodroci, nodrošinās certifikāciju šajā jomā. Nolīguma ar Ganu, Kamerūnu un Kongo jau ir nosl noslēgti ar Malaiziju un Kongo Demokrātisko republiku un Vietnamu. Šobrīd tiek vestas sarunas. Arī Centrālajā un Dienvidamerikā valstis vēlas ir izrādījuši interesi par šādiem brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumiem. Ir notiku bijušas delegācijas uz Centrālu Ameriku, taču sarunas vēl nav sāktas ārējo attiecību, ārējās tirniecības komiteja jau 2000 gada, 2010. gada beigās nodarbojās ar brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumiem attiecībā uz Kongo un Kamerūnu, un šobrīd komiteja nodarbojas par nolīgumu pieņemšanu ar Centrālā Afrikas Republiku un Libēriju. Abi šie nolīgumi ir arī vienreizais pasākums, kad visas šīs iesaistītās puses tika sasauktas kopā pie viena galda. Tika iesaistīta arī pilsoniskā sabiedrība, privātais sektors un nevalstiskās organizācijas. Tādēļ jau no paša sākuma bija iespēja iegūt plašu spektru dažādu viedokļu. Turklāt iesaistītās puses tika iesaistīts arī ieviešanas un kontrolas procesos, tātad tika nodar, nodrošināta ļoti spēcīga iesaisti no visām pusēm. Raugoties uz Centrālāfrikas Republikas gadījumu, šeit var redzēt trūkums attiecībā uz cilvēku resursiem, materiāliem resursiem, un ir nepieciešams laiks, lai īstenot šo nolīgumu. Īpaši tas attiecas tiem gadījumiem, kad nav struktūras, kurām balstīties, tādēļ ir īpaši uzmanība jāpievērš šādiem gadījumiem arī turpmākajos nolīgumos. Varam konstatēt to, ka brīvprātīgie partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku republiku nodrošinās daudz efektīvāku koks izstrādājumu tirzniecību, kā arī nodrošinās uh, labumus vispārīgai attīstībai Āfrikas valstīs. Šeit būtiski ir sadarboties, īstenojot jaunas programmas, lai nodrošinātu ilgspējīgu meža apsaimniekošanu. Vēlos pieminēt, ka paralēli brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumu ieviešanas procesam. Mēs pievērsāmies arī nacionālo līgumu atbilstībai šim nolīgumam. Būtu vēlams arī ņemt vērā pamatiedzīvotāju intereses un to iesaistīšanu turpmākajā meža apsaimniekošanā. Komisija man ir apstiprinājusi, ka īpaši NVO ļoti dažādos veidos tika atbalstīti šajos procesos. Un es priecātos, ja arī turpmāk Centrālā Afrikas Republikas institūcijas iesaistīs šīs grupas. Bija iespējams šeit, šajā valstī izmantot jau esošu sistēmu, uh, meža apsaimniekošanas jomā. Tas, protams, atviegloja procesu, taču ir jānorāda uz pāris jautājumiem, kas radīja problēmas, taču eh, vispārīgi šī brīvprātīgā partnera attiecību nolīguma noslēgšanas process bija veiksmīgs. Šī visu iesaistī, interesēto pušu iesaistīšana ļoti apsveicama, taču ir jāpievērš lielāka uzmanība certificēšanas sistēmas ieviešanai un kontrolai, lai varētu tiešām piešķirt šīs flekt licences. Vēl viena situācija, kuru kritiski vērtē iesaistītās puses, ir privātās izmantošanas licenšu izsniegšanu mežu izcirtējiem. Tas ir pretrunā ar flēkt principiem. Iespējams, ka komisija šeit varētu vēl ko paskaidrot. Paldies! Thank you very much. Let's open. Paldies! Tagad sāksim diskusiju. Pirmais Dēvids Mārtiņš no sociālistiem. Lūdzu! Paldies! kā sociālistu grupas eh, references apsveicu ziņojumu un arī secinājumus. Mēs jau Kongo un Kamerūnas ziņojumos apspriedām līdzīgu eh, situāciju. Es eh, piekrītu un ir maz uh, laika palicis tātad tikai divi komentāri. Pirmkārt par Centrālā Āfriku. Es vēl joprojām redzu, ka pamatiedzīvotāju situācija rada bāžas un eh, šeit būtu jāpiemin arī eh, lietus mežu eksploatācija, kas nāk par sliktu uh, pamatiedzīvotājiem. Tā tad vajadzētu eh, prasīt eh, rezolūciju šajā eh, gadījumā. Un otrais jautājums arī par Centrālu Āfriku. Es neesmu pārliecināts, ka uh, ir pietiekama resursa, lai ieviestu šo līgumu. Par Liberiju tur situācija ir citāda, un Liberijas valdība ir daudz ko darījusi 1990. gadu eh, eh, laikā notika liels diskusijas eh, un bija arī konflikts Liberijā. Tātad bija diskusijas arī par mežu jautājumu un līgums ar Liberiju tālāk par minimālajām prasībām. Uh, Tur ir runa arī par darba eh, standartiem, tātad es apsveicu šo līgumu un es ceru, ka mēs turpināsim eh, sekot šim līgumam un tas nāks par labu vides aizsardzībai. Un arī 2013. gadā, kad koksnes regula stāsies spēkā, tad arī tur tiks ievēroti eh, šie noteikumi. Paldies! jā, ir vairāki līdzīgi noteikumi ar Gānu, Kongo un Kamerunu. Nākamais arī ko referents Katrina Bierda no liberāļiem. Paldies! Es arī gribētu apsveikt šo mēģinājumu regulēt un aizsargāt Eh, pasaules dabu, eh, kas ir ļoti apdraudēta pašlaik. Es biju Kamerunā pagājušajā gadā un mēs eh, apskatījām, redzējām situāciju, kad ir darījuma nelikumīgo koksni un to pārvadāja lielās kravas mašīnās, tādas militāra e, tīpa. Un mums ir e, svarīgs palīdzēt, svarīgi palīdzēt šīm valstīm, jo, e, ja līgumi netiek reāli īstenoti, tad tie nav pat papīra lapas vērti. Es dzirdēju ziņojumu, ka notiek milzīga uh, tropisko koku plūsmu uz Japānu, un uh, šeit ir uh, vajadzīgs sarunas ar Japānu par uh, Japānas rīcību, ka viņi ir pret mūsu līgumiem ar trešajām valstīm. Viņi rīkojas pretēšiem līgumiem par koksnes eh, skaidām, kuras ir eh, kā blākus produkts koksnes ražošanai un tiek izmantotas kā kurināmais biodegvielas spēkstacijās. Eh, mēs saņemam šis skaidrs no tropiskajām valstīm, un ir ļoti grūti noteikt šīs koksnes izcelsmi, un man ir ziņojumi, ka veseli koku stumbri tiek eh, sazāģēti skaidās. Tātad šeit būtu jāpievērš uzmanība likuma īstenošanai. Eh, paldies, eh, Šadokungs no zaļajiem. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam. Man ir uh, vairākas tēmas, ko gribētu piesaukt. Uh, savā laikā drošības padome uh, aizliedz Liberijai eksportēt koksni, jo tas bija karā, uh, karu vēl vairāk, um, tā teikt, veicinošs uh, koka eksports. Uh, un uh, arī jāpaturprātā pastāvošie bioloģiskās daudzveidības izaicinājumi. Es gribu arī uzsvērt Davida Mārtiņa uh, piesaukto uh, Kongo pamatiedzīvotāju tātad um, aspektu, kas ir jāatceras. Pirmkārt, es gribētu vērsties pie referenta iepriekšējā reizē kon par Kongo Mums izdevās izvērst uh, diskusijas plenārsēdē, un es domāju, ir ļoti svarīgi, lai šo jautājumu arī skaidri uzdotu komisijai un padomēji plenārsēdes laikā, lai eh, radītu savu veidu um, oficiālu atzīšanu un uh, un eh, juridiskā stingrība mūsu lēmumiem, kas pieņemts šeit. Nākamais par komisijas iesaistīšanos. Pēc uh, rezolūcija pieņemšanas par Kamerunu un Kongo Komisija vēlreiz apņēmās informēt parlamentu par to, kā īstenos um, nolīgumus un par to, kā iesaistās visas iesaistītās puses, pilsoniskā sabiedrība, piemēram, un kā visas iesaistītās puses kopā spēj formulēt kritiku, ja konstatē trūkumus uh, kādā valstī. Es gribētu, uh, vai uh, komisija, kā ir īstenojusi šīs labās apņemšanās, uh, Es gribētu zināt, vai komisija ir gatava vairāk vēl iesaistīties nekā informēt eh, parlamentu par eh, nolīgumu īstenošanu un vai tiek eh, piepildīts mūsu uz to iemliktās cerības. E un beidzot, Troskungs no GOE grupas. Paldies! Es aizstāju mūsu ko referentu, kurš nevar šeit piedalīties šajā sanāksmē, un viņš lūdza man eh, izteikt vairākus komentārus par šo ziņojumu. Eh, viņš atbalsta eh, Keistingeras kundzes nostāju kopumā, un mums vajadzētu veicināt visas pasākumus, lai, veici, lai novērstu uh, mēžu samazināšanos eh, Āfrikas eh, reģionā. Tātad, ko referents lūdza īpaši pieminēt situāciju Liberijā, arī atgādināt, ka bija vairāki reģionāli konflikti eh, līdz 2003. gadam, un daļēji šo konfliktu veicināja konkurence par Liberijas resursiem, īpaši eh, koksne. Un tāpēc eh, arī ir svarīga eh, uzraudzība visiem šiem līgumiem, un tāpēc būtu jājautā, vai pietiek ar komisijas regulāram atskaitēm parlamentam, bet vai varbūt eh, parlamentam būtu šādas atskaitas jālūdz reizi gadā. Un vēl 85% Liberijas iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības līmeņa. Un arī šiem nabadzīgajiem nelegālā koksnes izciršana ir vienīgais ienākumu iespēja avots. Tāpēc vajadzētu eh, arī ņemt vērā eh, sociālo situāciju un uh, šeit arī ir jāņem vērā pamatiedzīvotāju eh, situāciju, ko jau minēja eh, Mārtiņa kungs. Un būtu jāizdara attiecīgi grozījumi. Paldies! Paldies! Un tagad komisija Polkener eh, kundze vai Nē, šeit ir abi komisijas pārstāvi. Lūdzu. Paldies. Pārstāvu Eiropas komisiju. Pateicamies komitejai par izrādīto interesi šajos nolīgumos un arī par atbalstu nolīgumiem. Mēs ņemam vērā komitejas rekomendācijas un paskaidrojumu raksta secinājumus. Kas attiecas uz Centrālā Afrikas Republiku, Jautājums par pamatiedzīvotājiem. Šī tēma tika piesaukt pārunu laikā. Un ļoti pragmatiskas dabas informācija, ko šodien varu sniegt, ir tāda, ka pirmkārt Centrālā Afrikas Republikas valdība eh, pēta Eh, un eh, pārēdz atvēlēt eh, kopienas mežus tiem, un jautājums ir vēl, kā praktiski to īstenot. Nākamais nolīgumā ir paredzēti arī noteikumi, kas jātīst vēl nākotnē, kam ir tieša saikne ar pamatie iedzīvotāju tiesību ievērošanu. Tālāk par finansiālo atbalstu. Pastāv reāla nepieciešamība saņemt atbalstu no Eiropas Savienības. Kā zinat, nolīgumā netiek paredzēts finanšu apņemšanās. Atbalstu var sniegt Eiropas komisija, un tas jau notiek. E, Eiropas komisija ir e, lēmusi piešķirt 6,7 miljārdus eiro nolīguma īstenošanai, papildus jau vairāku projektu atbalstam, eh, kur ir iesaistīti privātie uzņēmēji un starptautiskās nevalstiskās organizācijas, kas strādā Centrālā Afrikas Republikā. Bet eh, Eiropas Savienības atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs varētu pilnībā īstenot šos nolīgumus. Eh, mums ir nepieciešams dalību valstu atbalsts lai mēs varētu šo flekt eh, rīcības plānu īstenot. Par saikni starp eh, mežu izciršanu un CO2 eh, izmešu mazināšanu, kas, kā to atspogļot flektā. Es pilnībā pievienoju šim viedoklim un ir jākonstatē, kā varam cīnīties pret mežu izciršanu, ņemot vērā kontekstu ka e, veiksmīgas meža pārvaldības šobrīd nepastāv tur. E, meža pārvaldības uzlabošana ir ļoti cieši saistīta ar to, e, kā mēs īstenojam cīņu pret klimatu pārmaiņām. Paldies, un tagad dod vārdu Džūlijai Falknerei, manai kolēģei, kas pastāstīs par atlikušajām tēmām. Labrīt, Džūlija Falknere no Eiropas komisijas. Uh, Es eh, piedalījos diskusijās ar Liberiju dažos pēdējos gados un eh, jautājumi, kas ir uzsvērti līgumā ar eh, Liberiju, visi ir ļoti svarīgi. Šīs sarunas ir saņēmušas atbalstu no Liberijas valdības vadītājiem daļēji tāpēc, ka tās ir svarīgas un arī koksnes tirdzniecība bija uh, faktors, kas veicināja pilsoņu uh, eh, kāru un uh, tagad Eiropas Savienības palīdzība tiek uzskatīta par svarīgu pasākumu valsts atjaunošanā ņemot vērā sarunu attīstību un e, dažādu grupu piedalīšanos var e, vērtēt šo līgumu kā ļoti labu un e, komisijai un dalību valstīm Eh, vēl būs eh, daudz, kas jādara, lai palīdzētu, eh, lai piešķirtu vajadzīgos resursus. Pašlaik ir priekšlikums par 10 miljonu piešķiršanu no komisijas un arī tiek plānota vēl resursi no Eiropas Savienības un citām dalību valstīm, un mēs ceram, ka šis līgums varēs tikt ieviests. Uh, ļoti drīz pēc eh, esošās informācijas. Marta beigās no Liberijā notiks pirmā komitejas sanāksme vērtējot eh, līgumu. Ir grūti, ir diezgan ilgi, eh, diezgan ilgs laiks vajadzīgs, lai no pārakstīšanas nonāktu līdz reālai līguma izpildēji Par atskaitēm parlamentām komentāri ir šeit ņemti vērā. Katram līgumam ir minētas arī atskaites, ir gada atskaites, kuras tiek publiskotas, un arī ir eh, šādos līgumos gatavotas atskaitas par sadarbību starp Eiropas Savienību un eh, attiecīgām valdībām. Tātad, ja parlaments vēlēsies, komisija varēs sniegt eh, šādu informāciju. Varbūt eh, plenāra diskusijā būtu iespējams apspriest šīs atskaitas, bet mūsu uh, nodoms ir atskaitīties regulāri. Paldies! Mums jau ir laiks sākt koordinātoru sanāksmi, tā tad vēl vārds referentei īsam eh, komentāram. Paldies, priekšsēdētāji, tiešām izteiksuši īsi. Liels paldies kolēģiem par pausto viedokli. Es, protams, esmu gatava arī turpmāk diskutēt par visiem izteiktajiem jautājumiem. Pamatiedzīvotāji, šis jautājums tiešām ir prioritārs un to aizsardzība. Vēlos tomēr vēlreiz norādīt uz to, ka tieši Liberijā līdz 2003. gadam valdīja pilsoņu karš, un ja mēs paraugamies uz to, cik pozitīvā veidā ir notikusi attīstība un ka mēs dažreiz tagad uh, salīdzinām, cik ilgi Eiropā nepieciešams, lai sistēmas tiktu īstenots, tad var teikt, ka šajā gadījumā mēs esam uz pareizā ceļa un mums to vajadzētu arī turpināt nākotnē. Ņem vērā arī Žadakunga izteiktos komentārus runājot par kopīgām diskusijām plenārsēdēm. Man šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi un es tiešām vēlos pateikties arī komisijas pārstāvjiem, kuri ļoti intensīvi ar kom kopā ar padomi ir palīdzējuši un snieguši visu nepieciešamo informāciju. Lielas paldies! The deadline, the deadline for amendment. Gala termiņš grozījuma iesniegšanai ir 6. marts, pulkstens 6. pēcpusdienā. un balsosim, kā plānots nākamajā sēdē marta beigās. Jo trūkst šīs jums sadaļas par Centrālu Āfrikas um, Republiku padome uh, jau ir uh, to atsūtījusi uz uh, parlamentu. Tagad beidzam šī rīta sanāksmes atklāto daļu un eh, bez pārtraukuma turpināsim koordinatoru sanāksmi aizslēgtām durvīm.